So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim nu jau 6 minūtes pāri 9, 6, par 6 minūtēm sanāksmes sākums ir nokavēts. Nu, neskatoties uz to, neredzu jūs kuplā skaitā šeit, bet labi. Pirms uh, sākt skatīt darba kārtību šķiet tulkiem jāpaziņo kaut kas par viņu situāciju. Thanks a lot. Um, now our Paldies! Nu, tagad uh, um, 13. punkts darba kārtībā - viedokļa apmaiņa par sarunām par padziļinātu visaptverošu brīvās tirzniecības nolīgumu, jeb PVBTN, starp ES un Tunisiju. Inta atbalsta šo situāciju un nolīguma sagatavošanu īpaši pēc tā sauktā arābu pavasara, lai stabilizētu demokrātisko attīstību Tunisijā, lai um, dotu jaunu ekonomisko perspektīvu attīstībai Tunisijā. Mums um, tagad notika otrais um, sarunu rauns pirms trim nedēļām. Nu, un šis rauns bija diezgan daudz sološs. Tas bija otrais, un pirmais notika 2016. gadā, nu jau pirms, pirms kāda laiciņa. Nu, tagad es ceru, ka šis rauns pavērs uh, jaunas iespējas šīm sarunām, tās ātri progresēs. Mums ir arī uh, vienošanās par caurskatāmību, ar komisiju, par visiem priekšlikumiem. Protokols uh, šim sarunu raundam līdz ar to tiks publiskots eh, Digitrade tīmekļa vietnē. Tas eh, arī notiks pilnīgi caurskatāmi un man šķiet, ka tas ir svarīgi, lai visi pasaulē zinātu, kas notiek. Šī sanāksme arī tie, kas traumāta. Cilvēki pie noteikti pieplakuši pie saviem datora ekrāniem un seko līdz tam, kas notiek visā pasaulē. Tagad par sarunu situāciju. Man prieks sveikt ekspertu no Tunisijas. Tā vispirms ir Lobna Jeribī kundze, kas ir solidāra Tunīžie priekšsēdētāja Un uh, Karims Daudz, kas ir Sinagrī priekšsādātājs. Sinagrī ir Tunisijas uh, lauksaimniecības federācija. Lēpni lūdzu. Pirms dot vārdu mūsu ekspertiem, eh, došu vārdu arī komisijai Monikai Henkse, kas atbildīga par Magreb valstīm Digitrade ietvaros. Viņa painformēs mūs par komisijas perspektīvu. Tā, tāpēc sākumā tad tomēr vārds ekspertiem. Jerībi kundzi astoņas minūtes. Merci pour l'invitation. Merci, monsieur Lang. Paldies par ielūgumu. Paldies. Es uh, esmu Tunisijas Nacionālās asamblēs bijusī deputāte un tagad nodibināju Solidāru Tunisijas. Uh, organizāciju mēs konsultējam likumdevējus un strādājam pie, dažādām, pie dažādiem jautājumiem. Kopš 2012. gada mēs esam privileģēts sadarbības partners. Kopš 2015. gada mēs esam sākuši sarunas par PVE BTN sarunas uh, ir uh, attīstības uh, procesā, daudz kas notiek, tiek strādāts pie demokrātijas, decentralizācijas, sieviešu tiesības, cilvēktiesību uzlabošanas un sociāla ekonomiskā pārēja saskars ar dažādām uh, arī problēmām, kas ir saistītas gan ar iekšējiem ārējiem faktoriem, nu, piemēram, lietus trūkums. Līdz ar to šī demokrātija, kas tagad ir jauna, ir dažkārt apdraudēta. Tātad līdzatbildība un jauna modeļa attīstība ir tas, kas ir nepieciešams. Mums jāveicina inovācijas jāmēģina cīnīties pret uh, plašo bezdarbu, it īpaši to vidū, kam ir diplomi un kas ir uh, guvuši izglītību. Mums ir nepieciešama sadarbība ar Eiropas Savienību, kas palīdzētu mums uh, uzsvērt uh, šos uh, uh demokrātijas uh, pamata uh, principus un cīnīties tā pret. Uh, uh jaunu cilvēku aizplūšanu, to, kas ir, kam ir laba izglītība. Tātad struktūra un ekonomiskās izmaiņas ir nepieciešams pirms runāšu par um, darba pie PUVBTN e proti padziļināt un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu esam izskatījuši dažādas sadaļas, par tām diskutējuši dažādos darba pasākumos, iesaistot dažādu profesiju pārstāvjus, kas notika 17. gadā un 18. gadā. Esam izstrādājuši sadarbojoties ar gan ar arotbiedrībām, gan valdības organizācijām un darbdevēju organizācijām aptverošu piedāvājumu. Pieeja vienmēr bija tāda, ka analizējam, kas eh, notiek un uzklausam šajos sektoros iesaistīto. Tātad mūsu uh, ieteikumi ir nepieciešams redzējums, politisks, ekonomisks, ir nepieciešama jauna partnerība, kas līdz uh, attīstību uh, veicinātu tādās jomās kā informatīvā informācija tehnika. Uh, veselības aizsardzības, turisms, transports, loģistika, enerģētikas sektora izmaiņas, sausuma pārvarēšana un citu. To visu var attīstīt, nu, katrā gadījumā balstoties uz dažādu sektoru pieeju, veicinot dialogu, iesaistot dažādu sektoru pārstāvjus šo sektoru pārstāvjiem vajadzētu attīstīt redzējumu par attīstību viņu sektoros. Tas nav pašmērķis, bet gan veids, kā attīstīt mūsu stratēģiju. Tas ir punkts, ko īpaši uzsveram. Sadarbība ar pilsēnisko sabiedrību, pozitīvie eh, piemēri ir jāuzsver, ir ļoti liela atšķirība pakalpojumu sektorā, un tādēļ vajadzētu uzskaitīt uh, tos uh, sektorus uh, un sabiedrisko pakalpojumu veidus, kas ir jāsaglabā. Kā jau teicu, pilsoniskā sabiedrība jāiesaista aktīvā veidā. Šeit ļoti ātri uh, uzskaitīšu, kas ir nepieciešams un kāda ir priešnoteikumi tā ir mobilitāte. Nejauksim to ar mobilitāti un migrācijas plūsmēm. Šos, šīs fenomens jā. Nodal vienu no otru nevar uh, runāt par pieeja Eiropas tirkumu bez uh, mobilitātes uzsvara, profesionālās mobilitātes uzsvara. Tas atbilst arī pilsoniskās sabiedrības interesēm. Ir uh, jā. Uh, uzsver, ka Tunisija ir demokrātiskā pārmaiņu procesā, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai šos procesus aizsākt. Pieeja pakalpojumiem, finansējums, pieeja fondiem ir nepieciešama tiem uzņēmumiem, kas aktīvi strādā. Jāatzīst diplomi, zinātne, pētniecība un dažādi konkrēti programmu arī. Uh, īstenošana. Tunizijas suverenitāte nosaka to, ka mums vajadzētu arī likumdošanas procesā īstenot savu e, ietekmi. Parlamentā normatīvie akti un to pieņemšana būtu e, ļoti labi, ja Tunisijai būtu pārstāvniecība, lai varētu uh, konsultēties ar mums, un mēs varētu izteikt savu viedokli par jauno likumdošanu, par jauno uh, Eiropas likumdošanu, ko mēs kaut kādā veidā arī pielietosim, un par kuru mums arī ir viedoklis, un mēs varēsim uh, paust mūsu viedokļus. Ja mums jāsaklabā tiesības regulēt mūsu tirgus, un nevēlamies vairs būt uh, melno un pelēko sarakstu kandidātu uh, vidū, ja mums ir privileģētās partnerības uh, līgumi. Uh, tas neatbilst šim procesam, ka dažkārt esam melno vai pelēko sarakstu kandidātu vidū. Tā tad arī mainītos. Uh, Eiropas Savienības politika. Eiropas uh, politika iegūt to, ka tā ir partneri, kas ir stabili, stabilāki, labklājībāki. Šis ietvers nav pašmērķis, bet tas ļautu Tunisijai mainīties uz jaunu sociāli demokrātisko un ekonomisko uh, sistēmu. Uh, mums ir ļoti uh, augsta. Uh, nevienlīdzība dažādu reģionu vidū, augsts bezdarbs jaunu izglītot cilvēku vidū, tā tad jaunā partnerība tā jābūt specifiskai un uh, ārkārtīgi veiksmīgai starp EU un ES un uh, Tunisiju un ievērot uh, Tunisijas uh, īpašo situāciju, kas ir demokrātijas uzbūves uh, aktīvā procesā. Paldies! Paldies! Laikā uzrunājāt mūs ar ļoti skaidru vēstījumu. Tagad Karims Daudz, kas ir lauksaimniecības arotbiedrības pārstāvs. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Tunisijas lauksaimniecība. Tātad tomēr. Uh, esam daudz ko ieguvuši eh, un eh, labāka cenas un pakalpojumu eh, attiecība ir sasniegta. Mēs esam pašapgāda situācijas sasnieguši. Kā līdz 2050. gadam nonāksim, kā varēsim pavarot 14 miljonus iedzīvotāju. Ir jākonstatē, ka Tunisijas lauksaimniecības sektors samazina savu sadaļu NKI no 19,64 līdz 8 2016. gadā. Ir lielas izmaiņas, cenas pieaug procesiem, mums ir jārunā par dabas resursu izmantošanu Mēs ciešam arī no apgāda tīkla vājuma, no vājas organizācijas lauku vidū un tāpat arī jauniešu vidū ir augsts bezdarbs arī iedzīvotāju novecošanās ir redzama. Mēs redzam tāpat tādus procesus, ka ir ļoti liels mainīgums, klimata pārmaiņa, izmairītās izmaiņas, dabas resursu apdraudējums. Pārdalījuma tīkls ir nepietiekami organizēts. Kā jau teicu, 55 gadu vidējais vecums lauksaimniecībā strādājošo jaunieši bieži nepaliek uh, un strādāt laukos, un mums pietrūkst politiskās vīzijas jeb redzējumu. Jūs redzat, ka izaicinājumi ir daudz, risku arī ir nepieciešams uh, komerc apmaiņas uh, procesi ar mūsu Eiropas partneriem. Saskaroties ar šiem riskiem un izaicinājumiem, ir nepieciešama jauna, drosmīga attīstības vīzija, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktu apgādu mūsu valstī Sunagri. Tas ir lauksaimnieku arotbiedrības kopums radīja jaunu institūciju Lai arī mums ir dažādas problēmas, bet mēs a, piedāvājam izstrādāt ambiciozas programmas, kas palīdzētu ģimenes uzņēmiem. A, 90% iedzī, eh, strādājošo ir mazāk par 5%, 80% no eh, lielopu ražotājiem ir mazāk kā 10 govis un 70% mazāk par 5. Bet eh, viņi saražo vairāk nekā 70% no lauksaimniecības kop, kopapjoma. Mums ir jāizšķirs par dažādiem medaļiem, jārunā par uh, Uh, ūdens resursu pieejamību. Jāsamazina zudumi uh, uh, ūdens apgādā un jāmēģina pāriet uz lauksaimniecību, kas balstītu uz lietas ūdens izmantošanu. Jāizmanto vietējo reģionālie produkti, ir nepieciešams izcelsmes marķējums, un mums Tunisijā ir agroekoloģiskas priekšrocības. Jāsaka, ka daudz rajonu ir attālināti un sarežģīti sasniegzami. Mums ir jāmaina vietējo institūciju rakstī, raksturs. Uh, jācīnās pret pārtuksnešošanos. 96% no mūsu teritorijas to skar tieši vai netieši pārtuksņošanās, 52% skar erozija ūdens vai saules ietekmes dēļ. Ja par diviem grādiem paliesināsies temperatūra līdz 2050. gadam, tad zaudēsim 50% no lauksaimnieciski apstrādājumās zemes. Un, ja 2-3 gadi sausuma būtu, tad par 50% samazināsies a, lauksaimnieciskā a, ražošana un a, lielopu gaļas ražošanas jomā pat līdz 80% varētu būt zudumi. Nu, tas tikai iezīmē šo sarežģīto situāciju. Mums ir jāmainās, jātīst ceļais turisms, jāveic sociāls, politisks, ekonomisks izmaiņas arī drošībā jāmainās. Jāuzsver, ka uh, lauksaimniecība Tunisijā ir uh, amortizējusi lielas krīzes gan sociālā, gan citos sektoros uh, un uh, 87., 2011. un 2014. gadā. Tas noturēja NKI uh, noteiktā līmenī un uzturēt arī uh, tādu situāciju, kas novērš ļaunāku attīstību. Lauksaimniecībai ir jābūt uh, rentablai Un mums ir nepieciešama politiskā vēlme, drošības, sociālais klimats, kas to veicinātu. Raugoties uz nacionālo, reģionālo un starptautisko kontekstu, mūsu uh, ilgspējīgie mērķi ir apdraudēti. Kā attīstīties, kā uzlabot ah, pieeju uh, ah, zemē un pieeju finanšu uh, instrumentiem, kā uh, izstrādāt lauksaimniecības politiku, kas eh, būtu eh, moderna, kā varam to paveikt. Tam ir nepieciešams ambiciozas eh, programmas, kas pārvarētu sašķeltību. Lauksaimnieku un zvejsaimnieku Tunisijā gaida vīstu partneru attiecību izveidošanu ar Eiropas Savienību, lai uzlabotos ilgspējīgā situācija, lai radītu drošību un labklājību. Mums ir jāmodernizē mūsu sabiedrība, tas ir mūsu tunisiešu labā, bet tas nāk par labu arī jums, Eiropiešiem. Saites, kādas ir starp lauksaimniekiem, dod savu ieguldījumu mūsu attīstībā Eiropā, dod ekonomisku, finanšu un zinātības atbalstu. Desmit gadu ietvars mums liekas par īsu, vēl vajadzētu piecas gadus pievienot tam. Tāpat jārunā par tarifiem un tarifu attīstību. Augļu un dārzeņu cenas ir konkurētspējības, bet ir daudzas un dažādas barjeras piekļūšanai tirgū. ir dažkārt radušās pamatotas bāžas, bet vienošanās ir nepieciešama. Nepieciešama tehniska finanšu palīdzība, ko var kvantificēt, tāpat arī ir nepieciešama komunikācija un jādiskutē ar Tunisijas lauksaimniekiem, kuriem jājūtas daļai no šī projekta, kas būtu iekļaujoši. Eiropai arī nepieciešama drosme izmaiņas KLP, iesaistot mūsu lauksaimniecību un piedāvājot tādu redzējumu, kāds Spānijā un Portugālē ir bijis. Šādi mēs varētu veidot tiešu brīvības, tirdzniecības, partnerību telpu un radot Āfriku un Eiropas jaunu saišu kopumu. Ja nebūs mūsu darbība veiksmīga, tad šis līgums būs tikai fragmentēts un daļēji veiksmīgs. Mūsu lauksaimnieki vēlas iesaistīties šajā uh, projektā ar kontrātu Adenauer fondu un citiem fondiem. 2018. gadā esam īstenojuši uh, dažādus projektus un arī darbnīcas, lai skaidrotu situāciju. Un uh, ir pirms mēneša izveidota uh, Nacionālā komiteja, kas uh, uh aktīvi strādās pie PUVPTN uh, viedokļa definēšanas uh, nākamo mēnešu laikā. Paldies! Paldies arī jums! Tātad, Monika, kā tad izskatās līdzsvars sarunās ar Eiropas Savienību un cik labi pasargāts ir lauksaimniecības sektors Eiropas Savienībā un konkrēti atsevišķās dalībvalstīs? Monika, tev vārds! uz kādām piecām minūtēm. Yes, thank you very much and thank you for the, the, the... Jā, liels paldies. Un paldies abiem iepriekšējiem runātājiem, kas uh, tagad uh, ir pauduši Tunisijas uh, pilsoniskās sabiedrības viedokli. Man šķiet, ka mm, Tunisijā notikušais otrais saruna rauns bija ļoti veiksmīgs. Uh, Un uh, mēs vienmēr arī tiekamies ar pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvjiem, uh, tiekoties Tunisijas valdību, tad mēs tomēr vienmēr atrodam laiku satikt arī pilsoniskās sabiedrības um, pārstāvjus. Visi pieņemtie teksti tiks publiskoti, kā jau izskanēja. Nu jā, tik tiešām divi gadi pagājuši kopš iepriekšējām. Ja raunda daudzu iemeslu dēļ. Valdība nomenējusies arī tāpēc, ka Tunisijas puse gribēja padomāt, nedaudz apsvērt situāciju, veikt attiecīgus pētījumus, novadīt konsultācijas, saprast, kas notiek. Un man, mums prieks par šādu caurskatāmo pieju, kas tiek piemērota šīm sarunam. Par jūsu jautājumu un uh, iepriekšējo runātāju teikto, PVBTN noliegums, protams, ir privileģētās partnerības eh, nozīmīga sastāvdaļa. Protams, PVBTN neatbildīs uz visām eh, Tunisijas eh, vajadzībām, bet atbalstīs sektorālas reformas, ko Tunisija plāno īstenot. Es vēlos runāt par trim lietām - lauksaimniecība, pakalpojumi un enerģētika par lauksaimniecību. Mm. Šajā raundā mums uh, bija iespējams vienoties par galvenajiem parametriem šīm sarunām. Ko tas nozīmē? Mm, tas ir tas veids, kā mēs prezentēsim tirgus pieejamības uh, priekšlikumus līdz gada beigām. Mm, tas uh, notiks progresīvi un asimetriski, tur, kur nepieciešams parametri tagad jau publiskoti, mēs runājam par pārējais posmu tur, par jutīgiem produktiem, par um, teikt, piekļuves sākotnējām cenām, un um, mūsu priekšlikums būs diezgan visaptverošs, ja runa ir par visām tirzniecības nozerēm, ņemot vērā, protams, to, ka Tunisijai nepieciešams laiks modernizācijai un reformu īstenošanai. Te mēs arī palīdzēsim. Ir jauna programma, uh, kas ir uh, uh, konkurētspējas un eksporta veicināšanas programma. Mm, Tā ir paredzēta 90 miljonu liela dotācija šogad. Un uh, cerams, ka šī programma palīdzēs veicināt PVBTN, tas būs atbalsts budžetam skaidrā naudā, ko varēs izmantot, lai modernizētu lauksaimniecības um, sektoru, un otra daļa būs tehniskā palīdzība. Uh, Svarīgi apzināties, ka process būs pakāpenisks un uh, mēs būsim klāt, lai sniegtu tehnisko finansālo atbalstu. Par lauksāniecību varbūt vēl viena lieta. Jā, par pievienoto vērtību un uh, vērtību ķēdi jau izskanēja. Geogrāfiskās norādes mums uh, ES ir viens no instrumentiem, lai to panāktu. Uh, un eh, ļoti priecājamies, eh, runājot par geogrāfiskajām norādēm, eh, šī sadala tehniski tika noslēgta pēdējā raundā, un tagad varam apmainīties ar geogrāfiskajām norādēm mm, appusē, un tas ir ļoti labi arī lauku reģionu attīstībai. Tagad par pakalpojumiem. Pakalpojumu jomā ir daži sektori, kas izskatās ļoti daudzsološi Tunisijai, ļoti labi, ka tika veikti šie pētījumi. Uh, un ka izpēta joprojām notiek pie digitāliem pakalpojumiem, e-tirzniecības, telekomunikācijām. Mēs organizēsim semināru par šo tēmu ar pilsonisko sabiedrību līdz gada beigām. Runājot par pakalpojumiem, šo pakalpojumu sniedzēju mobilitāte, kam uh, pavērsies šīs Eiropas Savienības tirgus, ir ļoti svarīga lieta. Tāpēc mēs runājam arī par uh, uh, bezvīzu režīmu ieviešanu, lai panāktu uh, sinerģijas starp PVBTN un vīzu atcelšanas um, iniciatīvu. Mm, mm, tagad um, enerģētika. Mēs izteicām ambiciozu priekšlikumu par izēvielām un enerģētiku um, ar uzsvaru uz atjaunojamo enerģiju. Uh, Tās visas atrodams arī uh, tiemekļa vietnē attiecīgajā sadaļā. Uh, tas ir svarīgi, lai atbalstītu Tunīsijas uzsāktās reformas. Usavs šeit um, valdības vadītājs bija Briselē un uh, prezentēja ceļa karti turpmākām reformām. Viena no šīm reformām ir rīcības plāns par enerģētiku lai nodrošinātu, ka viss notiek saskaņā ar Parīzes nolīguma eh, klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Uzskatām, ka PVBTN var atbalstīt eh, sektorālas reformas un šie procesi var notikt paralēli. Tātad lauksaimniecība, pakalpojuma enerģētika, trīs jomas, kur PVBTN var palīdzēt Tunisijai. Bija jautājums par ES interesēm. Tunisijas tirgus mums ir ļoti nozīmīgs, bet uh, ekonomiski aspekti vienīgi mūs uh, neinteresē. Mūs interesē arī partnerattiecības ar uh, kaimiņu uh, valsti. Uh, un uh, arī kultūras saites uh, uzņēmēja darbība. Mm, tas uh, viss mūs interesē tikpat daudz eksporta, importa attiecības starp mūsu, starp mūsu kompānijām, kas būtu apusē izdevīgi. Labi, jā, es atceros diskusiju par olīvām un attiecīgiem produktiem. Tas varētu būt ļoti interesanti. Tagad došu vārdu ref referentiem, ānu referentiem. Uh, pusotra minūte katram būs uh, maksimāli. Un Lalondes Lalon kundze būs pirmā. Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi. Mēs paldies uh, Jeribī kundze, Dau, Dauda kungs par jūsu prezentācijām. Tas protams, ir ļoti būtiski šīm sarunām. Es pati bieži viesojos Tunisijā, un es ļoti labi saprotu, ko gan Karims stāstīja, gan Jeribikundze stāstīja par sieviešu lomu pilsoniskajā sabiedrībā, par apdraudējumu valstī, par palīdzības nepieciešamību. Parlaments ļoti uzmanīgi mm, uzklausa eh, šo, šo lūgumu. Uh, un uh, noteikti valsts palīdzēt. Ceram, ka Tunisijas lauksaimniecība būs ieguvēja pēc šīm sarunām. Atgādināšu, ka mēs te runājam par um, 11% no IKP un 18% uh, no kopējās nodarbinātības. Tik daudz šis sektors nodrošina. Uh, Es ceru, ka tiešām jau rudenī lietas uh, nozīmīgi pavirzīsies uz priekšu. Uh, pakomentēšu izskanējušo uh, sarunu kontekstu. Desmit gadus pēc Arabu pavasara Tunisija cenšas konsolidēt savu demokrātiju, stabilizēt um, reģionus. Tuvu atrodas arī Lībija, un, um, te, protams, nedaudz grauji ekonomisko un politisko stabilitāti. Līdz ar to Tunisijas jaunajai demokrātijai rodas nopietni izaicinājumi. Jauniešu bezdarbs, diplomēto jauniešu bezdarbs, trešdaļa jauniešu ar diplomu, universitātes diplomu neatrod darbu. Tas ārkārtīgi sarežģīja demokratizācijas procesus, bet neskatoties uz to, jāsaglabā ambīcijas, jāmodernizē valsts, jāspēcina saites ar Eiropas Savienību, vajadzētu Tunisiju padarīt par tādu uh, Magreb valstu veiksmes stāstu, lai citas valstis sakotu. Uh, šim paraugam, kā jau parlaments arī pieprasīja 2015. gada rezolūcijā. Mēs iestājāmies par ilgspējīgu attīstību valstī, par ko runāja arī Dauda kungs. Man vēl divi jautājumi. Viens komisijai. Vai komisija varētu precizēt, kas notiek um, ar mobilitātes uh, nolīgumu un teiksim, kādi elementi te būtu svarīgi, kas, ko mēs tur vēlamies panākt, un kur eh, savukārt ir arī sarkanās līnijas, eh, kuras eh, nekadā gadījumā nevarēsim pieņemt. Paldies, un tagad Siku kungs. Paldies priekšsēdātājiem. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju Tunisijas pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvju prezentācijas. Šķiet, ka esam ieguvuši labu priekšstatu par to, kas notiek. Turklāt eh, sapratām, ka Tunisija ir ļoti labas ambīcijas attiecībā uz šo PVBTN, runājot gan par lauksēmniecību, gan par tiesiskumu, gan par pakalpojumu sektoru. Uh, Šķiet, ka pēdējo desmit gadu laikā Tunisijai konstatējams labs progress, ko noteikti var uh, padziļināt uh, ar Eiropas Savienības atbalstu, pavadību. Um, principā atbalstus neatzam jau labu laiku finansiāli atbalstām Tunisiju. Atbalstām arī politisko stabilitāti, demokrātisko situāciju un uh, pilsoņu tiesību ievērošanu. Tas viss izklausās ļoti daudzsološi. Bija prieks uzklausīt arī komisiju. Runa nav tikai par privileģēto partnerību vai uh, tirzniecības nolīgumu Runa arī ir par interesēm. Savstarpējām interesēm un uh, mērķu sasniegšanu, kas ir abām pusēm. Izaugsmas perspektīva ir tikpat svarīga runājot par zināšanām, zināšanu padziļināšanu dažādās jomās, te, kā zinātne, digitāla joma, pakalpojumu sniegšana. Tagad par ekonomiku. Te naftai, protams, ir liela nozīme. Mm, izskan 70 tūkstoši tonu tāds skaitlis, un uh, tikai nedaudz vairāk par divu ar uh, pus uh, tūkstošiem reāli tiek izmantotas. Nu, tad šķiet, ka pagaidām viss šis daudzums netiek nemaz izmantots. Um, par to varbūt vajadzētu parunāt. Tad runa ir arī par atkāpēm un uh, izņēmumiem. Līdz ar to Mm, jā, jāatzīst, ja mēs pieļausim šeit uh, izņēmumus un atkāpes, uh, kur gribēsim, tad šī ambīciju līmenis uh, mm, pazemināsies. Um, Morēla kungs. Paldies! Mm, te izskanēja, ka runa ir par tirsniecības nolīgumu, bet īstenībā tas, ir, tas viss ir ļoti politiski. Mēs taču runājam par valsti, kas ir labs paraugs demokratizācijai, bet uh, kas sastopas uh, dažādiem izaicinājumiem, uh, ekonomikas situācija trausla. Bet mūs interesē vispirms stabilizēt reģionu politiski, panākt labu kaimiņu attiecību politiku ir lietas, ko var uzlabot pilnīgi noteikti vajadzētu runāt par asociācijas nolīgumu, vajadzētu Eh, to pārvērtēt eh, šajā brīdī. Un eh, man interesē, vai tika veikts ietekmes novērtējums. Mēs vēlamies nolīgumu, kas būtu konsekvents ar uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību. Tad visi saka progresīvi un asimetriski, jā, labi. Pāris posms. Uh, tika piešķirts, bet vai Tunisija tagad tiešām tam gatava? Runājot par lauksēmniecību, es gan uzklausīju visu, kas izskanēja par lauksēmniecību, bet skatoties konkrēti uz lauksēmniecības situāciju, man šķiet, ka šis sektors tomēr ļoti ievainojams. Mm. Ja tagad eh, no, ekspo, no Eiropas eh, lielos, lielā mērogā tiks eksportēts. Nu, paskatīsimies uz um, um, citrus augļiem. Teiksim, Spānija ir tagad liela eksportētāja valsts. Un, um, ja mēs visu labi neregulēsim, tā situācija var kļūt vēl trauslāka. Tad, tad Sadarbošanās ar pilsonisko sabiedrību noteikti ir laba lieta, bet eh, runājot par arbitrāžas klauzulu, es domāju, ka tā ir jāizņem no sarunu darbības jomas. Paldies, eh, Ticiāna. Ja, paldies, priekšsēdētājiem. Nu, Tunisija ir Eiropa ļoti nozīmīga partnervalsts. Un papildus arī, protams, mums viņi ļoti daudz palīdz migrācijas jautājumos un cīņā pret terorismu. Mums jau ir arī, protams, zinām, šeit nolīgums ar Tunisiju, bet, nu, kādā ziņā varam to uzlabot. Bet piedāvātais šis variants, manuprāt, ir vēl ļoti rūpīgi jāpārbauda, īpaši lauksaimniecības sektorā. Un kā mēs to redzam? Nu, to jau kolēģi ļoti precīzi šeit uzskaitīja. Jau vesels desmit gadus Tunisija vairāk nekā 250 uh, tonu uh, ir nodrošināt šo eksportu tonu. Mm, bet, lai gan pilnībā nekad nav īsti no tās izmantojuši, bet, liecam, šis pieaugums īstenībā bija pa 80%. Ja mēs vēl pievēram jaunas preču kategorijas, pirms tam mums būtu tomēr ļoti rūpīgi jāizvērtē ietekme arī uz uh, citām nozarēm. Un jo šobrīd ir tā, ka uh, Tunisijas oliveļa, kas nav īsti tā apzīmēta, viņi vienalga sanāk, ka patiešām konkurē ar Eiropas uh, oliveļu. Un sanāk, ka īstenībā to var vienkārši nopirkt un pieaugt arī Eiropā ražotajai oliveļai, nemaz nenorādot tās geogrāfisko izcelsmi. Šāda situācija īstenībā nav mm, kārtībā. Un tādēļ es arī vēlētos tālāk pievērsties jautājumu par ilgspējīgu attīstību. Šīs sankcijas varētu novest pie tā, ka mūsu valstīm, nu, īstenībā būs grūti novērtēt šīs darbņēmē tiesības. Tunisija geogrāfiski mums ir ļoti tuva, un mēs varam arī līdz to sagaidīt, kā Eiropas uzņēmumi savu arī atsevišķos pakalpojumus tad tālāk pārcels uz Tunisiju, un no tā būtu jāuzmanās. Paldies! Labi, tālāk vārds nākošiem runātājiem Rībīkungs tālāk. Jā, paldies. Um, skatāmies arī uz šo jauno nolīgumu, kas uh, tagad tiek virzīts, ko pieprasa arī uh, pilsoniskā sabiedrība kopā ar ietekmes novērtējumu, ieteikmi uz atsevišķajiem sektoriem. Uh, nu, būtu šī līdzdalība sarunu procesā. Un tieši to mēs esam centušies arī šeit Tunisijā ievērot. Vienlaikus mēs redzam, ka papildus mums ir, ir jāsaprot, ka mēs runājam par ietekmi uz nākošajām paudzēm. Un uh, pirmkārt, mēs varētu varbūt to darīt jau izdarot šādu pilotu projektu, skatot atsevišķo nozari un pārbaudot, Ko tas īsti nozīmēs? Tātad, sākot jau ieviest šādu soli pa solim pieju, kas ir tāda piesardzīga, bet tomēr, manuprāt, arī atbalstām. Un mēs ceram, ka nākotnē, attīstot vēl tālāk, mēs arī spēsim veikt zināmas pielāgošanās šajā mūsu dokumentā. Jā, faktiski, ko mēs redzam? 2011. gada no tā brīža visu laiku samazinās Eiropas tiešās investīcijas Tunisijā. To arī referents kundze, kas gan norādīja, ka Tunisija uh, nu, ir viena no visattīstīgākām valstīm Magrebs uh, valsts starpā, un vajadzētu tiešām panākt, ka tā attīstība turpinās, un tur nepieciešams pārskatīt un arī stimulēt investīcijas, lai nodrošinātu ekonomisku izaugsmu. Tātad veicināt jaunākās investīcijas, tehnoloģiju ieviešanu, nodrošinot, ka jaunie kvalificētie cilvēki paliek Tunisijā. Un līdz ar to arī asistējot, palīdzot Tunisijai tās demokrātijas ieviešanas ceļā. Tātad pirmkārt šeit jābūt tādai līdzdalības pieejai un uh, tiešo nozaru pārstāvju iesaistēji šajā procesā. Jo viņi jau tiek, zināmā uh, veidā, šobrīd jau vistiešākā veidā iesaistīti. Un tas ir jādara vēl aktīvāk. Un tālāk īstenojot um, šādu modeli, kas īstenībā atbilst cilvēku gaidām, nodrošinot arī tieši konkurenci, piekļuvi Eiropas tirgumu un tieši vēl par šo konkurenci Tas, protams, ir ļoti nozīmīgs punkts, jo tas iet roku rokā arī ar mobilitāti un tiem jautājumiem, kurus mēs iepriekšinām, tieši kas ir kā priekšnosacījumi. Tas ir jāievēro arī turpmākās sarunu gaitām. Paldies! Tālāk Dauda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos atbildēt. Pirmkārt par olīveļu. Uh, noteiktās kvotas īstenībā ir ļoti sarežģīts uh, situācija, jo kvotas nosaka līdzdalībai ne tikai pa gadu, bet uh, eh, sadala pat pa mēnešiem. Un otrkārt, uh, Tunisijā, protams, ir milzīgas svārstības arī sarežot apjomu ziņā. Varbūt ir trīs sausuma gadi, kas visciešākā veidā ietekmē arī ražošanas apjoms, briesmīgos apmēros. Tā kā nu, mums ir jānodrošina šīs iespējas tomēr turpināt eksportu uz Eiropu. Un par um, to, ka Tunisijas olīveļu kāds pārdod kā Eiropas olīveļu, nu, tā, mēs diemžēl tur nevaram uzņemties atbildību. Savukārt mēs redzam, ka arī no Spānijas un Itālijas un citām valstīm ir tā, uh, um, nu, līdz ko viņi tā rīkojas, tad mums, protams, kļūs grūtāk eksportēt savu Tunisijas eļu. Nu, par mums šajā gadījumā būtu svarīgs atrisināt šo jautājumu par eh, olīveļas kvalitātes nodrošināšanu un norādot tieši būtisko eh, reģionu. Mums ir šīs Andalū un citas arī reģionu eļas, eh, kuras mēs tiešām esam lepnetām. Uh, Un, ja ir šis geogrāfiskais uh, maķējums, tas, protams, vēl ir milzīgs darbs, kas jāizveido. Un tas būtu kā papildus Eiropas sistēmai. Jo mēs tieši varam uzsvērt uh, mūsu mm, Tunisijas uh, īpašo olīveļu, kas ir pilnīgi atšķirīga no Eiropā saražotās olīveļas. Par ietekmes novērtējumu. Jā, tie ir no tī, nozīmīgs solis, un tam jābūt tikko tā ziņā tādam jauktam ietekmes novērtējumam. To es domāju, ka arī šiem jāsēt asociētās valstis, kur jūs paskatāt, kad ir Eiropas kompetence un kura ir Tunisijas kompetence. Piemēram, nesen mēs iepazināmies ar tādu dokumentu par Tunisiju, kas faktiski, faktiski tikai nokopēja Marokas um, atzinumu, nemaz īsti neiedzinoties Tunisijas situācijā. Un tas bija tiešām dīvaini. Nemaz mm, saprotam, lasam it kā par Tunisiju, bet redzam, ka rakstīts par Maroku. Tālāk, kas mums interesē, lai tiešām būtu ievērot savskatāmība un nodrošināt šo savien, papildinošo principu. Monika, lūdzu, vārds tev. Jā, labi, paldies. Tad pirmkārt, es tieši arī par ietekmes novērtējumu. Mēs redzam, ka Nu, tā kā mums ir publiski šie dokumenti pieejami, tad mēs arī veicinām šo sabiedrisko apspriešanu un arī pašā komisijā. Mēs veicinām tādu horizontālo pieju, lai izvērtētu 6 no 8 uh, um, Eiropas un Savienības un Euromed parakstītiem nolīgumiem un tos, kurus plānojam tālākos uzsākt nākošajā gadā. Tātad te nav runa tikai par ekspostu uh, variantu, šis ir eksante variants. Uh, Eh, lai mēs tiešām arī izdarītu pareizos secinājumus un saprastu, ko varam uz, lab, uzlabot. Jo īstenībā valstu piekļuva Eiropas tirgumu šādā ziņā kā modelis jau ir diezgan salīdzināms. Tālāk par šo sinerģiju, par eh, divām sarunu gaitām. Mums šādā ziņā, manuprāt, ir ļoti laba izdevība, jo nevienmēr mums iet roku rokā vīzu atvieglotājas režīms un eh, brīvās tirdzniecības nolīguma variants. Uh, Un mēs atveram šo saukto ceturto variantu, kas nozīmē, ka jau personas var sākt nos, piedāvāt savus pakalpojumus, un vienlaikus ir nodrošināta piekļuve. Un, uh, lai to visu tas iet roku rokā, tad cilvēki iegūst atvieglotā režīmā vīzas. Un vi, atvieglotā vīzu režīma nolīgums nozīmē de, līdz 90 dienām Schengens vīza. Uh, Ja ir, protams, kāds ilgāks periods, tad tas uzreiz atkal tā ir nacionālā kompetence, par ko atbild dalībvalstis. Bet, nu, mēs, protams, izskatām atsevišķos šobrīd kā pilotprojektus. Um, Tunisijas puses augsts novērtēja šo soli, tas viņam ļoti svarīgs. Un tas nozīmē, ka divas dalībvalsti, divas sarunu risinātāju komandas plus visas dalībvalsts nu, strādā ļoti e, koordinēti, lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu. Tātad, jā, par tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļu. Jā, es vēlos norādīt, ka esam panākuši ļoti labu progresu šajā nodaļā, jo ilgspējīgas, ilgspējīgas attīstības mēķi, nu, Tunisija gatavo tos atbilstīt, viņi ir arī parakstījuši starptautisko darba organizācijas uh, deklarācijas, un tas, protams, mm, ir pilnīgi cita situācija nekā tas ir Bangladešā mm, vai tālajos austrumos jo Tunisija vēlas, protams, būt konkurētspējīga un ievērot šis noteikums. Nu, lūk, tie bija tie trīs jautājumi, kas tika uzdot komisijai. Labi, paldies! Līdz to esam izskatījuši 13. darbkārtības jautājumu. Un, protams, kā sarunas mēs turpināsim un arī turpināsim sekot jūsu sarunu virzīšanas gaitai. Paldies, ka jūs ieradāties no Tunisijas pie mums un sniedzāt šo svarīgu informāciju. un lai jums arī viss turpmāk labi izdodas. Paldies! Tālāk 14. darba kārtības jautājums. Tas savā ziņā, protams, ir saistīts. Uh, mēs runājam par pakalpojumiem un šo saukto piekto modu. Un uh, te mēs runājam par pakalpojumiem, kas ir ciešā veidā sasaistīti ar konkrētām precēm. Un te es uzdošu reiz vārdu Marijai mm, Faltēs uh, kundzei, doktorei. Lūdzu, vārds jums! Uh, Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies par šo iespēju uh, iepazīties ar šo, iepazīstināt jūs ar šo jautājumu. Miklīt. Dāmas un kungi, lūdzu, cieņu pretrunātāju. Lūdzu, paklusējiet. Jā, tātad pētījumu, ko veicām, mēs īstenam ar mērķi, lai izskatītu šo saukto piekto modu. Un ko mēs ar to saprotam? Uh, Mēs saprotam tos pakalpojumus, kas ir, tiek pārdot kopā ar preci, kas ir visciešākā veidā saistīta ar šo preci, bet preci jau pārdot ne pakalpojums sniedzējs. Un tātad mēs redzam ražošanas sadaļā un papildus saistītie pakalpojumi Mēs te runājam par finanšu pakalpojumiem, transporta, loģistikas, eh, programmatūras, eh, pētniecības attīstības, vidas pakalpojumi. Nu, galvenais virzītājs spēks šajā gadījumā ir šīs augstamais jaunā, jaunvārds servisifikācija, pakalpojums sniegšana ar saistīto precim. Nu, tātad to īsteno gan primārais sektors, ražotāji, gan arī tas parādās kā importa sadaļa radošanas, ražošanas procesā vai ne ar saistītājām precēm, ar um, apkopotām saistītām precēm. Vai, piemēram, arī ārpakalpojums, ko sniedz kāds ārējais pakalpojums sniedzējs. Tad mēs to saucam par piekto modusu, un tas ir, kā es teicu, tad, tad pakalpojums saistīts ar precim. Piemēram, automobīls. Kā piemērs šeit visiem labi zinām lieta, Protams, mēs zinām šos parametrus, un eh, modernai elektromobīliem, automobīliem ir sensori visās malās, lai nodrošinātu iespēju tātad automobīlis bez vadītāju. Šāds automobīļa importēšana nozīmē apzināties tās vērtību, ko faktiski jau veido lielā mērā tieši saistītie pakalpojumi. Un šādiem automobīliem ir milzīgs saistīto pakalpojumu klāsts un saistītā programmatūra. Un līdz to rīcību politikas veidotājiem ir jāatbild šādu jautājumu. Kā jūs varat šo īsti klasificēt, vai tas ir uh, prece vai pakalpojums, ko jūs pērkat? Citi piemēri. Varbūt daudz tradicionālākās uh, nozarēs baļķi, eh, koku materiāli, kas veido vairāk nekā 50% tātad, eh, no reālās vērtības, eh, bet otri 50% ir šie saistītie pakalpojumi. Tātad ciršana, griešana, transports, šķirošana, apstrādāšana ar pretpūvis līdzekļiem. Uh, nu, tā kā šie saistītie pakalpojumi ir tikpat nozīmīgi kā pats uh, koksne. Un maisa kukulīts, tāpat situācija. Jo maisa jau nav pat par sevi tikai vērtība, lai līdz te nonāktu, ir ļoti daudz jāstrādā. Ir tieši saistītie pakalpojumi. Un faktiski tie jau sastāda 72% no maisa svētības. Nu, tātad, ko tas īsti nozīmē? Un, ja mēs vēlamies attiecīgi pieņemt rīcību politikas lēmumus, tad mums ir jāizprot, kā veido šī e, pakalpojuma vērtības daļā. Um, mēs redzam, ka ka šis piektais modus nozīmē jau faktiski veidojas uh, no 20 līdz 47 procentiem no preces vērtības. Bet pavisam nākamā scenārijā um, mēs arī varētu saskatīt situāciju. Tātad, ja jūs nemaksātu importa nodevas, tad faktiski jau tas veidotu līdz 20. gadam aptuveni 300 miljardus um, IKP pasaules globālajai tirzniecībai iegums būtu kādi 500 miljardi. Tātad lielāka liberalizācija uh, nozīmētu lielāks iegums tieši attīstības valstīm, Āzijas valstīm. Un faktiski arī visi preču ražotāji ļoti daudz iegūtu saskaņā mūsu pētījumu. Par darba vietām. 40% no šādām eksportētām precēm um, eksporta atbalsta uh, sektors, tas īstenībā ir tieši šis piektais modus. Te nav runa tikai par šo ekonomisko labklājību, bet arī par rīcību politiku plašāku ietekmi, kas iet kopā ar Eiropas 2020 stratēģiju. Mēs runājam arī par tādu zaļāku un iekļaujošāku ekonomiku. Lūk, šajā situācijā mēs varam runāt vēl par papildus izceļot vides pakalpojumus un preces, Tālāk mazie vidēji uzņēmumi, kas aktīvi līdzdarbotos šajā nozarē. Un kādi tad ir šie galvenie izaicinājumi? Nu, līdz šim jāatzīst, ka šis um, modus nav atzīts kā tāds piegādes uh, modus vispārējo tarifu definīcijās tas nekur nav nodefinēts. Līdz ar to šīs transakcijas, kas saistītas imports, eksports, kas ir parasti izpratnē, e, uzreiz tiek pakļauts dažādu veidu tarifu barjerām. E, tātad e, precēm piemēro piemērojamas tarifus attiecināt uz šiem pakalpojumiem. Un mēs redzam, šī Ehm, neresti sanāk, ka faktiski tiek ņemts vērā tikai gala salikšanas savietošanas gaidzamais punkts. Mm, tas īstenībā neatspoguļo patieso saražošanas vietu. Un faktiski tiek sodīti daudzi mm, ražotāji un arī no tā cieši Eiropas ražotāji. Eiropas intelekts. Ja mēs tālāk rosinātu preču uh, liberalizāciju, tirsniecības liberalizāciju, mums noteikti būtu jāņem arī šī piektais modus, jāsaistītie pakalpojumi vērā. Mēs nedrīkstam arī izslēgt šo papildus iespēju par to, ka mēs arī izskatām globālo vērtības ķēdi pasaules tirdzniecības organizācijām. Tātad tā būtu iespēja gan liberalizēt šo piekto modusu un vispārējo kapitāla brīvju pārvietošanos, un papildus arī strādāt pie definīcijas, jo šobrīd šīs definīcijas nav, un ar šo ziņojumu mēs vēlamies arī piedāvāt piektā modus um, pakalpojums nodefinēt kā pakalpojums, kas ir saistīti ar uh, konkrētās preces ražošanu, un tad būtu jāatbrīvo no papildus uh, e, tarifiem piemērošanas, jo tā tiek piemērot zināmai precēm. Un nu, lūk, tādēļ mūsu varbūt tāds kopsavilkums par šo pētījumu, um, par iespējamo variantiem to tad risināt šo jautājumu globālā līmenī, ja pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, vai daudzpusējo nolīgumu kontekstā, vai divpusējo nolīgumu kontekstā. Mūsu tātad tabulā jūs redzat vairākus variants. Viens ir, kad mēs atskaitām šo vērtību muitas izpratnē. Ja to atrunām eh, PTO līmenī, tad jau mēs ļautu uh, arī mm, atskaitīt šos saistītos pakalpojumus no pretsvērtības, kas tiek deklarēta muitā, un līdz ar to maksātu mazāks muitas nodevs. Tam, protams, ir zaudējumi un ieguvumi. Um, tas, tad, tad mēs redzam, nav īsti vērsts uz pakalpojumu liberalizāciju. Tad mēs runājam par nesēja uh, ideju Ja mēs panāktu harmonizētu sistēmu, tas nozīmē, gan, ka to nevadītu starptautiskā muitas organizācija, bet um, mums tomēr būtu papildus jāizdomā, kā atspoguļot šo piekto modusu. Nots ir jautājums, uh, variants, ka mēs skatām to caur līgumiem un līguma pamatu. Tā tad tas divpusē, daudzpusējo līgumu pamatam. Un šis atskaitījums no muitas vērtības, ja tas nenostrādā uh, globālā, tad pasaules tirdzniecības organizācijas līmenī, tad mēs varam skatīt arī varbūt par divpusējā kārtībā. Eiropai tas nozīmētu uh, sekundāro izcelsmes noteikumu noteikšanu šai, piemērot šādā situācijā. Un visbeidzot, tad mēs uzlabot šī piektā modusa pakalpojums noteiktu īpašu e, ekonomisko analīzi ekono, Eiropā un arī vēl citām valstīm. Un vienmēr, protams, saprotu, ka šeit ir ļoti tehniski detalizētas diskusijas jānoris, e, jāizvērš. Un jākoncentrējas uz valstīm, kas būtu gatavas jau to sākt atbalstīt. Tad mēs arī redzam, ka ir organizācijas, kas jau ir uzsākušas darbību šajā jomā, tos potenciāli var izmantot un skatīties, vai mums scenārijus un variants. Tad, kādā ziņā, tas ir tikai pats pirmais solis, kas iezīmēts šajā um, pētījumā. Tā kā mums jāskatās daudz plašāk, nevis tikai uh, telefons, automobīls, uh, maisklaips. Mums ir jāizvērtē arī ieguvumi, kur nāktu attīstības valstīm. Šobrīd viņas nav sajūsma par šo ideju, bet mums tad varbūt labāk tas ir jāizskaidro. Uh, Un mums jāskatās, protams, vispārējo tarifu līgums un jāskatās, kāds atrisinājums varētu būt PTO. Bet, ja ne PTO, tad meklēsim citu risinājumu, zinot, kā tiek pieņemt lēmumu PTO. Tas arī viss. Paldies! Lielas paldies! Ļoti interesanti runājot īpaši par šo pieaugušo vērtību un šo pakalpojumu, šī pakalpojuma veida attīstību. Priekšsēdētāji izskan no zāles, vai varam uh, sākt balsot jau tagad? Nē, atbild priekšsēdētājs. Ja visi būtu šeit pulksten deviņos, mums nebūtu problēma ar laika grafika ievērošanu. Tātad, um, kā lai saka, pašvainīgi. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Prieks par šo INTA iniciatīvu, um, ka tiek organizēta diskusija par uh, piekto pakalpojumu sniegšanas veidu. Mm, šis uh, mm, sektors ir uh, svarīgs dzinējs spēks Eiropas Savienības konkurētspējas uzlabošanai, protams, um, jādomā tagad par eh, politikas detalizētāko veicināšanu. Paldies ziņojuma autoriem par ļoti sabalansētu ziņojumu. Man šķiet, ka politikas opcijas mūsu priekšā ir eh, dažādas, interesantas, dažas ambiciozākas, citas nē, bet um, beigu beigās uh, ir sagaidāma ļoti laba ekonomiskā peļņa no visām šīm iniciatīvām, un es redzu, ka eksporta nozares ļoti interesēs par um, piekto veidu ne tikai Eiropas pakalpojums sniedzēji, bet arī rūpnieciskie sektori, kas atkarīgi no ārējās konkurētspējas un no tā, mm, kādā veidā pakalpojumi tiek um, integrēti ražošanas procesā, tā ka tas viņus arī ārkārtīgi interesē. Divas lietas par to, kas izskanēja ziņojumā. Pirmais punkts. Kaut arī izklausās pēc pilnīgi jaunas koncepcijas, šis piektais uh, pakalpojums sniegšanas veids uh, muitas iestādēs eh, ir bijis pazīstams eh, eh, pēdējos 50 gadus, tā ka visas muitas iestādes tā varētu principā šo pakalpojumu vērtību atrēķināt. Viņam ir zināms šo pakalpojumu īpatsvars eh, preces vērtībā, mm, tā kā varbūt vajadzētu ņemt to vērā. Runājot par daudzpusējo pasaules eh, mēroga tirzniecību, mm, vajadzētu pakāpeniski tam eh, pieiet, vajadzētu sākt ar BTN un brīvās tirniecības nolīgumiem un tad paskatīties, vai varēsim to virzīt tālāk. Uh, komentāri. Jokundze, paldies. Es vēlētos uh, uh, paust gandarījumu par um, diskusiju. Paldies. Es vēlos um, vispirms izteikt solidaritāti tulkiem sakara viņu protesta akciju Un tagad um, mana grupa ļoti atbalsta šo labāko konkurētspēju. Pagaidām ir taču tā, ka uh, visatraktīvākā prece ir uh, arī uh, vislētākā, bet kvalitatīva prece. Līdz ar to jāskatās. Uh, uz uh, ražošanas izmaksām. Mm, protams, no vienas puses jādomā arī par uh, darba ņēmējiem un viņu darba apstākļiem, kas var mm, pasliktināties, uh, ja ražošanas izmaksas tiek pazeminātas. Vai runājot par šiem priekšlikumiem, tieks veikts ietekmes, tiks sagatavots ietekmes novērtējums, uh, Un uh, tad arī uh, šīs tirgus, uh, tirsniecības platformas, Amazon un tā tālāk. Mm. Vai te tiek izmantota šī pūļa pieeja un crowdworking, un ja jā, tad es to neuzskatu par labu iniciatīvu. Un paldies. Ja nav citu komentāru, dosim vārdu. Uh, mūsu runātājai. Jā, par ietekmes novērtēm, nu, tām varbūt ir pārāgri. Mēs tikai sākam diskusijas par šo tēmu. Un tik tiešām viens no faktiem šajā ziņojumā, viens no secinājumiem varētu teikt, ka jāizveido ekspertu grupa un jāsagatavo visi tie aspekti, kas būtu vēl jāanalizē. Tas jau tā kā daļēji skara ietekmes novērtējumu. Runājot par um, crowdworking un uh, sasaisti ar piektā veida pakalpojumiem, nu, par to pagaidām mēs neesam domājuši tik sīki, bet uh, noteikti varētu laika gaitā pievērsties vairāk šim aspektam un to pāanalizēt sīkāk. Labi, Mēs turpināsim diskusiju par um, piekto pakalpojumu sniegšanas veidu un, un e, šie jautājumi, ko Meno kundze ir uzdevusi, paturēsim prātām. Tas noslēdz diskusiju par šo punktu. Pirms e, turpināt 15. E, apsveikšu Helmutu Šolcu uz dzimšanas dienā. Uh, visu labāko dzimšanas dienā, Helmut! Thank you. 38, I guess. So. 38, vai ne? 15. Uh, punkts. Pirms sāk balsot, mēs pārbaudīsim jūsu balsošanas ierīces. Izmantojiet jūsu iekārtas, ielieciet kartiņas iekšā, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Viss ir kārtībā. Sāksim ar 15. punktu. Un te tikai vienreiz jābalso, līdz ar to sākam balsot. Un beidzam balsot. pieņemts liela vairākuma. Apsveicam, kas pārēj kungu. 16. punkts. Inta devē afedroā kopīgais pasākums, mutiski uzdotais jautājums. Vienreiz jābalso, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts lielu vairākumu. 17. punkts ES Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, ot, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. Mutiskais grozējums Hātalas kundzes par pret atturas pieņemts. 11. atkrīt, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pieņemts, 1. par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Divi par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts viennozīmīgi apsveicam referentu. 18. punkts. Arī uh, runa ir par es un Grūzijas šoreiz asociācijas nolīgumu. Pirmais grozījums par pretatturas pieņemts, otrais par pretatturas pieņemts, trešais par pretatturas pieņemts, ceturtais par pretatturas pieņemts, piektais par pretatturas pārbaudīsim. Piekto pārbaudīsim. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts sestais eh, mutiskais grozējums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas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 25 par pret atturas pieņemts, 26 par pret atturas pieņemts, 27 par pret atturas pieņemts, 28 par pret atturas pieņemts un galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar lielu vairākumu apsveicam 19. Eh, punkts. Eh, arī skar asociācijas nolīgums šoreiz ar Ukrainu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par mutiskais grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 12. par pret pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski, sākam balsot. Un Beidzam balsot pieņemts ar labu vairākumu, bet ne tik lielisku vairākumu kā rezolūcijas pirms tam. Neskatoties uz to, apsveicam referentu. Tagad 20. punkts. ESASV attiecības stāvoklis, kompromiss viens par pret atturas pieņemts, astotais grozījums par pret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 pret atturas pieņems, 27 par pret atturas pieņemts, kompromiss 6 par pret atturas pieņemts, 28 kā papildinājums par pret atturas pieņemts, kompromiss 7 par pret atturas pieņemts, 30 atkrīt, 37, 39 par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet īsti nezinu. Sākam balsot. Par 39. Beidzam balsot. Nu, skaidri, ka pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. 40 par pret atturas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 50 par pret atturas pieņems, kompromiss 9 par pret atturas pieņems, 60 kā papildinājums par pret atturas pieņems, 54 par pret atturas pieņems, kompromiss 10 par pret atturas pieņemts, 12 kompromiss par pret atturas pieņems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 Beidzam balsot. Ir noraidīts. 68 par. Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Par visu rezolūciju elektroniski sākam balsot. Un beidzam balsot. Arī pieņemts ar ļoti labu vairākumu. Apsveicam referentu. Un paldies par labu sadarbību. 21. Sadarbības nolaigums starp ES un Afganistānas Islāma Republiku par partnerību un attīstību. Mm, tikai vienreiz jābalso elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Lieliski pieņemts, tas noslēdz mūsu uh, balsošanas sesiju, un mēs uh, pārējām pie 22. punkta - uzraudzības grupas darbība. kas ir ļoti nozīmīga komitoloģijas darba sastāvdaļa, un ja kolēģi vēlas doties prom, tad aicinu darīt to klusi, jo šī uzraudzības grupa tiešām ārkārtīgi svarīga mūsu grupai, un mums jāuzklausa referenti. Es par Dienvidāfriku tagad dodu vārdu kolēģim. Tad, ja? Nadja, lūdzu. Nadja Hirš uzstāsies. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšstādātāja kungs. Monitoringa grupa SADC e, Dienvidā Āfrika. Darbs tika veikts 7. 17. maijā. Piedalījās e, SSADC no e, Eiropas parlamenta puses, un Sadek ēpa e dokuments tika noz, parakstīts jūnijā 2016. gadā, un tāpat arī mēs runājam šeit par uh, asimetrisku Lesoto, Botsvana, Namībija, uh, Svazilanda un Dienvidu Āfrika. Ir uh, partneri. Dienvidāfrika ir spēcīgākais reģionālais partneris. Šī ir ļoti uh, atšķirīga savā, savā uh, sastāvā grupa. Mozambika ir viena no vājākajām. Darbs uh, nav bijis tik ļoti uh, raids. Uh, bija problēmas sada grupas ietvaros ar koordināciju. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir tas, ka nav uh, vienotas platformas pilsoniskās sabiedrības iesaistei vairākās sadeka valstīs. Uh, dialogs ar uh, valdībām ir vājš un uh, nav uh, aktīvs. Tāpat arī neskatoties uz komisijas centieniem atrisināt, aizvien pastāv uh, dažādi šķēršļi aptuveni 600 ES tekstilu produktiem, produktiem ir paaugstinātas uh, ievedmojotas. Uh, tas skar, piemēram, uh, ES uh, ievestos produktus, uh, proti. Uh, attiecībā uz vistas uh, gaļu, un uh, mēs redzam, ka uh, ar eh, SADC eh, sadarbojoties eh, vēl zināms darbs ir jābeidz. Tātad, priekšsētājs, vai kāds vēlas izteikties? Paldies par jūsu teikto. Neliekas, ka nē. Tad turpinam ar nākamo centrālu, ar ASV šī paša monitoringa darba grupa. Mēs runājām tāpat arī vakar ar Nedijas kundzi no uh, sankciju grupas, un nav nekādas papildi informācijas par šiem jautājumiem. Nākamais jautājums ir Centrāla Amerikas uh, monitoringa grupa Bēgas kungs. Paldies priekšsādātāji. Otradien tikās uh, šī grupa uh, Jurgas kungs, uh, Alfāro kungs vēstnieks, tāpat no Kostarikas bija šajā sēdē. Kostarika tagad ir SIKA institūcijas vadībā. Norādīšu uz to problēmu, ar kuru saskaramies jau vairākas reizes. 2019. gadā tiks novērtēts tirdzniecības pīlārs. To esam iekļāvuši mūsu darba kārtībā. Asociācijas nolīgums jau ir piecus gadus Un runājot par tirdzniecības pīlāru, līdz šim četrām dalībvalstīm tas vēl ir jāratificē. Jūs un pāris citi deputāti sastādīja vēstuli priekšsēdētājiem Tajānī, lai uzsvērtu to, ka nav nekāda spiediena, lai dalībvalstu pārējiem parlamentus nu, nedaudz uh, paātrinātu uh, līdzīgu uh, līgumu ratifikācijas procesu. Jā, šie jautājumi ir samērā sarežģīti un tie ir uh, uzmanīgi jāizvērtē, bet, nu, ja ir nepieciešama vairāk nekā pieci gadi ratifikācijai, nu kā mēs varam attīstīt uzticību un uzticēšanos šajā uh, pasaulē, kas tik dramatiski mainās? Nu, tā tad aizvien un aizvien. Uh, jārunā par kooperācijas mehānismiem, par uh, Eiropas institūcijām un ratifikācijas procesu. Starplaikā četras dažādas sēdes asociācijas līguma ietvaros ir noturētas, padomu tās ir noturējusi asociācija līguma padomu, un viena no tām ir bijusi pagājuša nedēļa. Ir pāris pozitīvi un arī kritiski punkti. Mm, pieminēšu to, kas ir uh, arī dzirdēts no komisijas un izvērtēšanas grupas. Tirdzniecības plūsmas saskars ar neapmierinošu attīstību. Nav reģistrēts pieaugums tādā apjomā, kādā tirdzniecība kopumā ir attīstījusies pasaulē ja jūs paraugaties uz Centrālu Amerikas valstu eksportiem, banāni, palmu, eļļa, eh, zivs un kafija. Tās ir dinamiskas pozīcijas, īpaši Kostarikā attiecībā uz palmu, eļļu un medicīnas ierīcēm, taču mēs esam, darbība ir koncentrēta uz pāris uh, sektoriem un pat arī tā, tie sektori, kurās uh, nav uh, tarifu kvotu, nav pilnībā izsmelti, kas nozīmē, ka nu, tiešām vēl daudz, kas varētu būt darīts. Centrāla Amerikas valstis tikai izmanto to kvotas. Uh, 100% apmērā cukura un ruma sektoros un arī 70-50% e, izmantots no ES, piemēram, šķiņķa un piena pulvera jomā. Runājot par šo nolīgumu, jautājums būs ļoti interesants, runājot par to, kādi ir iemesli Nav pietiekami daudz informācijas, vai tas ir cenas jautājums, vai tas ir loģistikas jautājums. Tas ir viens no pamatjautājumiem, par ko vajadzētu vēlāk diskutēt. Un, protams, tirdzniecības barjeru. Uh, Kostarikā, uh, no, uh, Nikaragvā, daļai nepieņemtie uh, likumi un uh, dažādi tarifu jautājumi, tie ir uh, vēl izskatāmie uh, punkti. Un struktūrēts dialogs ar vairākām sabiedrībām tas ir izveidots, taču no otras puses it īpaši TST un it īpaši darba tirkus jomā ir dažādi izaicinājumi. Un kā komisija jau noraidīja, Divpusēji sakari ar dažām valstīm jau ir sākti, nu, piemēram, ar Gvatemalu, lai to minētu tikai kā piemēru. Kolēģi norādīja uz mūsu diskusiju uh, kopu, ka ir ļoti liels atšķirības starp valstīm attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības uh, iesaisti. Tika uh, teikts, ka MVU nav nolīgumos tieši pieminēti, par to mēs varētu arī diskutēt. Un uh, Komisija pasvītroja reģionālās integrācijas nozīmi. Bet, nu, godīgi sakot, ir jauki kritizēt partneru valstis, bet, nu, pajau, un, pajau raugoties uz Eiropas Savienības situāciju, skatīsimies arī tālāk. Tas ir brīdis, kurā mēs varētu pašiniciatīvas ziņojumu sākt. Un pirms tas ir stādīts, ja sekretariāts ir mūs in, pareizi informējis, tad skatīsim šo jautājumu diezgan ātri. Kādi ir iemesli tam, ka iespējas nav pilnībā izmantotas, ratifikācijas jautājums, zemāks barjeras tirdzniecībai un tāpat DST un darba ņēmēja tiesības, tas jau tika pieņā, pieminēts, un reģionālā integrācija. Nu, tie ir daži no tiem būtiskākajiem jautājumiem, ko mums vajadzētu iniciatīvas ziņā pieminēt. Un, protams, ka turpināsim darbu pēc vasaras pārtraukuma. Paldies! Paldies par šo ļoti skaidro uh, pārskatu, vai kas vēlas izteikt kādas piezīmes. Mhm. Tātad, nu, um, aktīvākai darbībai vajadzētu būt dalību valstīm, nu, atgādinājums varbūt izsūtīt. Labi, tad Andu uh, reģionu valsts 19. jūnijas un Šalca kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar ļoti saprotīgas, uh, interesantas diskusijas par ES un Latīņamerikas valstīm un tirdzniecības uh, apmaiņu Vakar ļoti Peru Kolumbijas uh, līgumu uh, referenti mūs iepazīstināja ar pirmajām idejām un arī uh, piecu gadu plānu, tādēļ uzstāšos šoreiz e, īsi tas skar Peru un Kolumbiju un brīvās tirdzniecības nolīgums. Mūsu monitoringa grupa ir strādājusi divos virzienos otrdien daļai saistīts ar šo piecu gadu implementācijas nolīgumu un vēl viena gada, ekvad, viena gada ietvaros Ekvadoras jautājums. Ar Jorgensenu kungu bija viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Mēs koncentrējām jautājumus jautājumos par TST vai DAP. Un uh, apmainījāmies ar pieredzi, kāda bija delegācijām, kas viesojās Peru un Kolumbijā. Ietver bija ļoti atšķirīgi par dažiem TST daļas implementēšanas sadaļu un cik tālu esam ceļa kartē pavirzījušies uz priekšu Peru un Kolumbijā. Ekvadoras aspektā pievēršam uzmanību uz to, ka no Ekvadoras puses eh, vēlme ir procesu pātrināt, lai to noslēgtu, vainagojoties ar speciālu investīciju nolīgumu. Ir bijuši vairāki divpusējie investīciju nolīgumi starp dažām ES dalību valstīm un eh, Ekvadoru kopumā. Un uh, Ekvadoras interesēs būtu noslēgt šādu līgumu Un pat eh, nozīmīgāk būtu līgums par eh, bioproduktiem, kas eh, kā piemēru var ņemt ES Čīles nolīgumu un balstās uz ļoti dažādu produktu izmantošanu, lai varētu apmainīties dažādām precēm. No Ekvadoras puses Tas ir eh, lielākais un konkurētspējīgākais jautājuma apjoms. Un mēs domājam par nākotnes tirdzniecības eh, attiecību organizēšanu, un tas varētu būt saistīts ar eh, dažādiem jautājumiem. Tas nav sektors, kas ir tikai par apjoma orientētu tirdzniecību bet iekļauju sevi arī citus jautājumus ar mērķi dot šīm valstīm, ražot pievienotās vērtības a, a, produkts un a, sākt darbību starptautiskā tirgu. Otrā daļa bija tāda, ka ielu a, aicinājām uzstāties banānu tirdzniecības apvienību pārstāvis no Ekvadoras – un uh, Eiropas uh, banānu uh, arotbiedrību pārstāvis. Tika stāstīts par neapmierinātu situāciju dažādās uh, jomās, uh, kas skar banānu ražošanu, respektīvi audzēšanu. Runājam par to, kā vietējās padomnieku grupas varētu dot uh, atbildīgas atbilstas, lai strādājošie nesaskartos ar tādām problēmām. Un struktūrētu un Inform, struktūrēta un sadalīta informācija varētu gan no valdības puses, gan arī no at, balstošo mm, padomnieku grupas sagaidīt, lai valdība varētu turpināt sociālo un ekoloģisku atbildīgu darbību, realizējot tirsniecības nolīgumus. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants viedokļu apmaiņas jautājums. Mēs piekritām tam, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi tiktu turpināt un, piemēram, Ekvadoras gadījumā. Tam nevajadzētu būt piecu gadu periodam, mums vajadzētu būt daudz kārt aktīvākiem ikdienas eh, implementēšanā raugoties uz to, kas notiek. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Jā, Dēvids, lūdzu. Nu, pavisam īsi. Paldies par šo ļoti. Eh, skaidro stāstījumu. Man īpaši, man uzmanība īpaši uzrunāja banānu ražotāju tikšanās atstāsts un Britu presē ir bijuši vairāki raksti par apstākļiem, ar kādiem saskars banāna audzētāji. Un tātad padomnieku grupā diskusijas, ja nav diskutēti šie jautājumi, kas tad, par ko tad tiek runāts. Helmut, jūs atbildēsiet? Es pilnībā piekrītu Deivida teiktajam. Tam vispār vajadzētu būt visā padomnieku grupas darbas pamatā. Ir vairākas attīstības, piemēram, Peru šāda vietējā padomnieku grupa nemaz nav izveidota. Un tā ir tā mācība un uh, tie secinājumi, ko izdarījām pēc uh, vizītes tur. No mūsu puses, no Eiropas puses uh, ir šāda prasība. Komisija un DG Trade to prasa, tāpat arī Eiropas padomnieku grupa, kas uzsver to, ka pirms uh, tirdzniecības uh, padomas, kas būs uh, šī gada novembrī Kito, visām trim valstīm, ka līdz tam laikam ir jābūt sēdei vietējām padomnieku grupām, varbūt, ka tam pat jābūt ir kopēji, kas redz visas problēmas, lai mēs redzētu, kur mēs esam realitātē. Un šad tad ir ministriju paziņojumi, kas nav identiski tam, uh, ja mēs runājam ar aģentūru, pilsoniskās sabiedrības arotbiedrības pārstāvjiem. Un mūsu izpratne par tirdzniecības komitejas darbību Eiropas parlamentā ir tāda, ka mēs ne tikai apstipram noslēgumus, bet raugamies arī uz implementāciju. Un tā bija arī vienota izpratne otrdien monitoringa grupā. Šeit mēs atbalstam Fīzas kungu, un arī abas referents mēs mēģināsim mm, skatīties, kas notiek. Un tāpat arī komisijai uzdot jautājumu, ko komisija darba un šīs padomnieku darbu grupu sēdes notiks līdz novembrim. Paldies, ja nav nekādu citu jautājumu, tad ar to noslēdzam 22. darba kārtības punktu. Vēlāk, 23. Tātad mūsu atbildē uz komisijas paziņojumu par uh, globalizācijas virzīšanu, bet, diemžēl, ir tāda situācija, ka referents nav uz vietas. Tātad <clears throat> Moskva kundze lūdzu. Jā, es aizstāju Šusterkungu, kurš ir mūsu referents šajā jautājumā. Un es nolasīšu viņu komentārus. Godātie kolēģi, šobrīd mēs esam um, trīs uh, attīstības virzienu priekšā. Uh, mm, globalizācijas tendence ir ļoti sarežģītas, un faktiski tas eh, arī uzdot liels jautājums par starptautiskā darba organizāciju. Mēs redzam, ka nav vienlīdzīgi izdalīti šie globalizācijas sniegtie labumi starp valstīm un iedzīvotājiem. Un mēs redzam, ka arī pārnes notiek ekonomiskojo smaksaru starpā. Un līdz to arī tiek eh, pārskatīta tirzniecības politika un ASV prezidenta soļi, uzsākot izniecības karu, ir jaunākā tendence, kas var, protams, nozīmēt ar ekonomikas eh, regresu. Vienlaikus arī mēs redzam papildus iesniegtās stratēģijas, reāli nozīmē, ka ir uzsākts izniecības karš. Ievēlot demagogu par ASV prezidentu, mēs redzam, ka notiek sociālās rīcība politikas aizstāšana ar nacionālismu, protekcionismu, un līdzīgas tendences mēs varam pamanīt arī Eiropas Savienībā. Bet nu, nekas jau īstenībā nesāksies un nebeigsies ar Trumpu. Un mēs redzam, ka mēs nevaram no Eiropas Savienības pozīcijām vienkārši arī uzreiz piedāvāt tādu skaidru pretpasākumu, kā pretpoti. Tādēļ jārunā par reālu paradigmu maiņu. Es sekoju šīm izmaiņām un arī esmu ielicis visus pārdomus kā pamatus savam ziņojumam par globalizācijas virzīšanu. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka ilgspējīgas attīstības mērķi un klimata pārmaiņu politikas mērķi ir jāsaglabā, kā tie bija plānoti jau pašā sākumā. Uh, Mums ir jāizstrādā ļoti precīzas vadlīnijas, uz kā mēs balsto, uz, ar ko mēs salīdzinām arī jaunu tālāku rīcību politiku. Un tādēļ, pirmkārt, mums ir jārunā par ekonomikas un monetārās savienības konsolidāciju, eh, iekšē tirgus eh, pabeigšanu, kas ir absolūts kā, priekšnosacījums mūsu ārējās stratēģijas īstenošanai. Otkārt, Eiropas Savienības rīcība politikas atbalsts Eiropas iedzīvotāju vidū. Uh, lai nodrošinātu tiešām plašu atbalstu. Un tāpēc ir nepieciešama caurskatāmība, līdzdalības tiesības un uh, programmu izvērtēšana, sniedzot savu atbildi globalizācijai un struktūrizētām pārmaiņām. Treškārt, maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies sniegt uh, atbalstu caur vienotu rīcību politiku. Un visbeidzot, tiesniecības uh, aizsardzības pasākums, kurus vēršam pret Trumpu un citiem um, nevēlamiem soļiem. Tādēļ mūsu pamatpilsdevums ir sastādīt šobrīd tāds vadlinijas un skaidri norādīt uz tādiem ārējiem, ārējās tirdzniecības pasākumiem, kas šobrīd arī piedzīvo pārmaiņas. Un eh, tādēļ nodrošinot tādus sas, eh, ilgspējīgus attīstības mērķus un tos redzēt nākotnē. Tālāk mēs skatāmies, kā mēs arī varam kāpināt lielo uzņēmumu korporatīvo atbildību. Uh, Eiropas Sanībai var vēl izstrādāt vairākus pasaukumus šajā ziņā. Un tomēr vissvarīgākais ir, ka ir jānodrošina, ka atbildīgs uzņēmums uzņem savu atbildību un nodrošina cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ciesnīgus darba apstākļus. Šī paradigma maiņa, kas šobrīd notiek, ņemot vērā ASV un Ķīnas stratēģijas, es aicinātu skaidri pateikt, ka mūsu ģeopolitiskā uh, Atbilde ir Eiroāzijas vispārējā sadarbība arī ciešā dialoga ar Āfrikas valstīm. Ja mēs iedodam šādas spēcīgas alianses, tad mēs varam saglabāt Eiropas saimnības būtisko lomu arī nākotnē. Paldies! Sorry, Madam Andrikiene. Andrikiene, kundze, lūdzu. Jā, paldies vēlos pateikties. Pateikties eh, Šusterkungam par sagatavoto to ziņojumu projektu un par to, ka viņš šorīt arī ļāva iepazīties savām domām. Globalizācija ir nemitīgs process. un tas ir radījis milzīgs arī, protams, sociāla ekonomiskos izaicinājums nākotnē. Un mums ir jāspēj tos risināt. Par šo jauno padomu dokumentu par globalizācijas virzību um, kom, komisija savā paziņojumā ļoti precīzi norāda, ka globalizācijas iegūmu un labumu ir jāpārdala. Un nevar būt tikai, ka viena ir guvēja un cita ir zaudētāja. Un te ir skaidri jākoncentrējas uz vairākām jomām brīdī, kad mums nestrādā ekonomika, cieši arī demokrātija. Pilsoņi īstenībā bieži ir tādā sajūtā, izjūtu priekšā, ka demokrātija vairs īstenībā viņam nespēja sniegt vajadzīgās atbildes, viņiem nepalīdz. Un nereti tad viņi saka, slēgsim robežas. Bet īstenībā tā nav atbilde. Tad vienkārši mums jānodrošina, ka tiek ievēroti noteikumi. Un nevis visu laiku tiek samazināts algas, pasliktināt darba apstākļi, piedzīvojam sociālo dumpingu vai pat eksploatāciju. Uh, Tāds lietas ir novēršams, un tādēļ jāpanāk, ka starptautiskie lielie uzņēmumi, multinacionālie uzņēmumi precīzi arī ievēro starptautiski pieņemtos darbtiesību noteikumus. Tie, kas, protams, darbojas ārpus Eiropas Savienības, bieži vien nu, savu atbildību nomet, uzliekot to piegādes ķēdēm. Un tādēļ mūsu kopējā atbilde globalizācijas izaicinājumiem nevar būt uh, robežu slēgšana un uh, protekcionisms. Tam būs domino efekts, kas īstenībā kaitēs eksportētājiem un lēs arī patērētājiem. Un tādēļ eh, mums ir jāuzstāj uz caurskatāmību un jāpalīdz eh, mūsu iedzīvotājiem. Un ir skaidri jānodrošina, ka mēs tomēr saglabājam kontroli, ka mēs virzam globalizāciju. Tādēļ eh, šis ziņojums arī par globalizācijas tirzniecības aspektiem, manuprāt, ir nepilnīgs. Tik nozīmīgā jautājumā tas ir jāizstrādā plašāk. Uh, Lai arī tajā ir iekļauts svarīgas lietas, bet kopumā tomēr ziņojums ir pārāk tāds negatīvs. Eh, nav pietiekami izsvērtas un uzsvērts, piedošana, no globalizācijas pozitīvās uh, <clears throat> lietas. Piemēram, mūsu tirzniecības politika, tirzniecības instrumenti un parakstīti tirzniecības nolīgumi. Tajos mēs ierakstām saistības abām pusēm nosakot augstu vides, eh, darba un veselības standārtus. Līdz to mēs arī eh, atverot savu tirgu, arī ļaujam citām valstīm iznot nepieciešamās reformas. Un eh, paveram viņiem iespējas eksportēt uz Eiropu. Tādēļ noteikti ir jāatzīst arī e, mūsu tirdzniecības politikas ieguvumi un pozitīvie sasniegumi. Un mums varētu akcentēt vēlreiz, kāds instruments mēs izmantojam, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Tātad gan mēs atspoguļam gan savas nepilnības, gan arī Pasaules tirdzniecības organizācijas nepilnības, bet nevajadzētu visu laiku ratīt pirkstu un tikai norādīt uz nepilnībām. Gluži pretēji, ir jāuzrāda arī uz iespējamiem risinājumiem, kā mēs varam pārvērt nepilnības un kā arī uzlabot līdzinājumu ietveru un izmantot visus šos instrumentus arī virzīt procesu saglabāt savu konkurētspēju. Lūk, ir viens no būtiskākajiem elementiem eh, mūsu spējā virzīt globalizāciju. Un eh, mēs esam ieguvēji, ja mēs saglabājam iespēju tirgoties ar citām pasaules valstīm. Tādēļ, eh, protams, uzskatu, ka šis ir tāds labs pārdomu dokuments, un kas iezīmē gan šīs iespējas, ko pasn, piedāvā globalizācija, un reizē arī uh, atspoguļo mūsu saistības, ko esam uzņēmušies gan ilgspējīgas ziņā, gan arī klimata pārmaiņu ziņā. Tādēļ ceru, ka turpināsim sarunas un panāksim labu gala rezultātu. Paldies! Paldies! Tālāk Lunas kungs EKR vārdā. Jā, es pārstāvu šodien Emu Maklārkins kungs, kas diemžēl nevarēja ierasties un sūt savu atvainošanos. Es arī nolasīšu viņu sarakstīto uzrunu. Referents jau atzīst, ka globalizācija un globālā vērtība ķēde ir pārmainījuši tirzniecību, tuvinot tirgus, tuvinot iedzīvotājus un izsniedz daudz iegūmus. Bet uh, ir jānodrošina, protams, ka nav arī aizmirst vesels grupas un nav tāds zaudētāji. Un šajā ziņā tomēr arī mm, mums būtu iebildumi pret eh, referenta eh, sarakstīto ziņām projektu. Tātad, kur mēs runājam par to, ka ir šī ilgspējības eh, sadaļa būtu jāiekļauj visos tirdzniecības nolīgumos un ka jāparedz sankciju mehānisms attiecībā uz ilgspējīgiem attīstības mēķiem. Tad pateiksim pavisam skaidri. Tirdzniecība ir jāsekmē un jāveicina ilgspējīgu attīstību, bet ne otrādāk. EKR līdz ar to uzskata, ka mēs tomēr ievērojam precīzu uh, noteikumu ievērošanu. Mm, tas nozīmē arī ievērot starptautiskās konvencijas par sociālām tiesībām, darba tiesībām. Un mēs iebilstam pret sankciju mm, obligāto iekļaušanu visos tirdzniecības noliekumos. Vēl šajā ziņojumā nav īsti arī atspoguļots jauno tehnoloģiju potenciāls globalizācijas virzībā. Mm, faktiski mēs redzam tehnoloģijas pārmainījuši jau tagad darba tirgu, un tas, protams, eh, rada lielu skepsi pret eh, globalizāciju un īpaši tirzniecību kopumā. Līdz ar to mēs varam, protams, izmantot jaunās tehnoloģijas, daudz iepērks un neiziet no mājas tikai ar vienu uh, klikšķi datorā. Uh, Tad arī vajadzētu vairāk akcentēt tieši tehnoloģijas, kā piemēram blokķēdes izmantošanu, kas tieši var veicināt tirzniecību un reizē arī nodrošināt lielāku caurskatāmību un reizē arī atbildību. Tas arī ir iznāms. To jau norādīja arī Maskavas kundze nolasot referentu runu. Šī satraukums, kas šobrīd ir globalizā, globalizācijas un tirzniecības kontekstā, nu, kas šobrīd ir plaši ļoti arī nu, Latvijas-Amerikas un citos reģionos. Vienlaikus mums tam nedrīkstam aizmirst, ka ASV ir mūsu gal, viens no lielajiem tirdzniecības partneriem. Tādēļ, ka tomēr būs jāmeklē saprašanās ceļš, vienot izpratni par starptautiskajiem notikumiem, lai varētu atrisināt tomēr tādu multilaterālu pieeju balstītu tirdzniecības sistēmu. Jā, mēs iesniegsim arī savus grozījumus un sagaidām turpmāk sadarbību. Un arī Maklārkins kundze saka paldies referentam un ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Tālāk Heidi Hautula. Paldies! Mana grupa atzinīgi novērtējuši uztarkungu sagatavoto ziņām projektu. Mēs atbalstām viņa pieeju, kas patiesi atspoguļo daudzos izaicinājumus, ar ko saskars starptautiskā tiesniecība viens no galvenajiem, ja pats galvenais izaicinājums ir tāds, ka cilvēki ir neapmierināti ar globalizācijas rezultātiem. Un īpaši satraucoši tas, kā šie globalizācijas ieguvumi un labumi ir nevienlīdzīgi sadalīti. Pieaug nevienlīdzība un arī līdz ar to, to sasaistām ar tirzniecības politiku un arī tirdzniecības politika nevar mm, palikt nemainīga. Ja skatām uz mūsu darba kārtību 2030. gadam, kurā ir noformulēti šie 17 ilgspējīgie mērķi, nu, viņiem visiem caurvīs arī ir jābūt sasaistītiem ar tirdzniecību. Nevaram vienkārši neko nemainot, turpināt ierasto tirdzniecības kārtību. Tādēļ arī, ja skatām komisijas paziņojumu, Malmstrāms kundze Komisija, es nezinu, jūs klausāties vai neklausāties mums priekšsēdētāji? Ā, jūs varat visu reizē. Tātad šī stratēģija ir tirzniecība visiem. Ir veids, kur mēs tiešām varam precīzi iekļaut arī šos ilgspējīgas attīstības mērķus, galu galā, ko es esam apņēmušies īstenot. Arī mums parlamentā ir jāspēj radīt eh, veidu, kā integrētā veidā šo darbkārtību mm, pildīt. Tagad Trumps piedāvā savu nepareizo risinājumu. Viņš pasaka protekcionisms. Eiropai tas nav nekāds risinājums. Bet mēs redzam, tā ir izveidojusies par reģionālu problēmu, un mums būs jāmeklē risinājums. Nu, kā gan varētu izskatīties šī pareizā atbilde arī tirdzniecības ziņā? Un uh, kāda varētu būt multilaterālā sistēma, lai atkal tirdzniecība tomēr darbotos? Uh, Eiropas Savienībai, manuprāt, tomēr ir spējas un ir e, potenciāls e, būt par šiem spēles noteikumu noteicējiem, nevis tikai vienkārši sekot notikumiem. Piemēram, datu aizsardzības noteikumi, kas ir saistīti arī būtu jāsaist ar visiem tirdzniecības nolīgumiem, tāpat arī digitālās tirdzniecības attīstība ir mūsu lauks. Un tādēļ aicinātu būt šobrīd uh, ļoti tādiem aktīviem, proaktīviem, ne, nevis nogaidošiem. Tā kā Eiropas Savienība ir līderis klimata politikā. Mums ir jāapzinās, ka ir milzīgi izaicinājumi un kopēja izpratne par to, ka starptautiskā tirzniecība sanāk, nonāk pretrunā ar, piemēram, klimata pārmaiņu politiku. Un tādēļ ja mēs sagaidām kā arī brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Japānu, mēs atspieguļot tomēr arī savu Parīzes nolīgumu, kas ir tāda pie klimata pārmaiņām. Tā kā, nu, ir jālīdzsvaro vienmēr mūsu tirdzniecības politikā daudziem citiem svarīgiem jautājumiem šajā gadījumā klimata pārmaiņu mērķiem. Nu, tā kā tas ir šobrīd pamats, uz kā mēs varam veidot arī tādu vēl ambiciozāku politiku, ietverot šos arī cits rīcību uh, politiku mērķus. Piekrīstu arī Moskvas kundzei, ka te ir īpaši jāuzsver uzņēmumu atbildība. Un Eiropā mēs esam, var teikt, līderi, un šo savu pozīciju varam saglabāt. Es sagaidu, ka mm, Eiropā mēs balstīsimies OECD standartiem par atbildību, atbildīgu uzņēmē darbību. Un šobrīd ir tieši jānosaka šie noteikumi, uz kuru pamata mm, attīst uzņēmē darbību. Tā kā nu, dalībvalstīs jau ir atsevišķās institīvas, bet mums vajadzētu nodrošināt, ka šie noteikumi ir vienoti visiem, un līdz to panāktu jau tādu regulējumu risinājumu Uh, Eiropas um, mērogā nosakot šo uzticamības pārbaudi. Piemēram, arī Bangladešas uh, ilgspējības kompakts. Uh, ļoti svarīga ideja, lai te salikt kopā gan starptautiskās darba organizācijas uh, potenciālu, Eiropas komisijas potenciālu un Bangladešas valdības uh, piedāvājumu un atrisināt šo jautājumu par uh, tādām algām, kur, no kuras arī cilvēki var izdzīvot, tiek strādā Bangladešā tekstīlī nozarē. Un to vajadzētu tiešām veidot kā tādu jau obligātu uzstādījumu. Paldies! Jā, paldies, jā, tieši Bangladešas jautājums. Mums ir arvien jārisina, tam ir jāsako. Domāt arī par nākošajām vēlēšanām. Nu, mums vēl daudz darāmā. Manokundze tālāk. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu, redzam, ka ir ļoti daudz jau darba izdarīts šajā mm, failā. Paldies referentam par viņa arī domām, ko viņš atklāja, gan par uh, klimatu pārmaiņām, gan par šo uzticamības pārbaudi un par daudziem citiem jautājumiem. Nu, kādā ziņā mēs savu tirdzniecības politiku varam veidot vēl ambiciozāku. Tā kā mēs esam gatavi to izvērtēt Un tomēr mums jābaltā, jābalstās uz tādu uh, reālu ietekmes novērtējumu, ko nozīmē tirdzniecības politikas izmaiņas uz cilvēku dzīvēm un vidi. Ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Tādēļ pirmkārt jāveic ietekmes novērtējums. Un tad tie secinājumi, šie rezultāti ir reāli jāņem vērā. Sadāk mēs nu, zaudējam šo savu iedzīvotāju uzticību politikai kopumā. Nu, ļaujiet varbūt izcelt vairākas lietas no komisijas paziņojuma. Jā, bieži vien izskan nopietna kritika par multilaterālismu un investīcijām, kas parasti nozīmē, ka lielajiem uzņēmumiem, starptautiskiem uzņēmumiem ir tāda tā kā priekšrocība un ka multilaterālisms kaut kādā veidā būtu nosodāms un negatīvs. Nu, Šustrakungs ir norādījis, ka mēs spējam tomēr virzīt globalizāciju, bet tas ir jāsaka ar tirzniecību. Un tad pirmkārt ir jāapsaka, ir jāievēro starptautiskās darba organizācijas no, mm, uzstādījumi. Bet nu, e, mēs nekad nevarēsim kā vien tikai Eiropas Savienība uh, ierobežot negatīvās sakas. Mums ir jāskatās globāli. Piemēram, OECD e, jaunākais dokuments arī par multinacionālo uzņēmumu darbību. Un bieži vien jāpanāk, ka nevalstiskās organizācijas labāk sadarbotos, jo bieži vien viņas savā starpā tikai konfliktē. Un vēl liela problēma ir izvairīšanās nodokļu nomaksas. Tas arī paralēli šiem procesam jārisina. Un tad mēs varam risināt arī klimatu pārmaiņu, politiku, apzinoties arī milzīgās ekonomiskās sekas Un arī jāņem vērā enerģētikas e, pārēju. Paldies! Uh, uh, Jā, es arī vēlētos uh, arī kādā ziņā atsaukties uz uh, kolēģis izcilu angļu valodu. Very, very... Es uzskatu, ka Hautalas uh, kundzes teiktas bija ļoti interesants. varbūt interesantāks par to, ko uh, teica citi kolēģi, jo mm, tiešām runa ir par diskusijas būtību, pašu būtību. Nu, vismaz uh, tā es sapratu jūsu teikto. Atvainojiet, ja kaut ko pārpratu. Mēs uh, te cenšamies apkarot klimata pārmaiņas un īstenot zaļu uh, darba kārtību, nu, tas ir ļoti labi. Jo mūs taču ievēlēja tam mērķim, uh, veicinot globalizāciju, var to panākt, labi, ja tā, bet um, pēc būtības mums tagad vajadzētu padomāt par to, kā mēs īstenībā noslogojam gan rūpniecību, gan uh, tirzniecību, īpaši ražošanas nozari 27, 27, 28, vēl 28, bet drīz 27 dalību valstīs, lai, lai izpildītu šos klimata apkarošanas mērķus, klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus. Tad, principā, citiem vārdiem jāpajautā, kurš, kas te ir tas eh, mazākais eh, ļaunums. Nu, kā tad, eh, vai mums tagad jāpadomā, vai jāturpina ražot automobīļu Vācijā? Un te var uzklausīt abas puses, ne tikai zaļos. Un te ir. Um, Kompromisi iespējami, iespējas uz galda, opcijas zināmas. Jo tomēr, ja mēs virzām uz priekšu šo, šos uh, klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus, uh, mēs vienlaicīgi kavējam tirsniecības un rūpniecības attīstību Eiropas Savienībā. Jūs varētu teikt, uh, lai tā būtu. Un tam ir daudzi dažādi uh, argumenti, bet tad mēs atgriežamies pie tās pašas diskusijas, kas mums jau bijusi, eh, kas mums jau bijusi eh, desmit tūkstoši kārt eh, šeit palātā. Vai mums nav laika? Priekšsēdētājs nevaru saprast. Nē, labi, tad es turpinu. Es turpinu. Ļoti labi, ka man ir šī iespēja runāt uh, parlamentam. Mani atbalsta laboristi mājās, uh, zinu, bet prieks uzstāties ar jūsu visu priekšām. Mēs te bezgalīgi balsojam bezgalīgi balsojam par dažāda veida regulām, direktīvām, noteikumiem un to top aizvien vairāk un vairāk. Da rezultātā mēs samazinām Eiropas Savienības konkurētspēju globalizācijas procesā. Tieši globāli skatoties. Un ko ar to darīt, es īsti nezinu. Nu, un īpaši tajās man atvēlētajās eh, piecās minūtēs es nevarēšu jums eh, izstāstīt, ko lai, ko lai dara, bet tas ir jautājums, kas ir sev jāuzdod un nu, ko ir, ir vērts apspriest. Noslēgumā Bangladeša. Notika nu, ļoti nelīdzsvarota diskusija par Bangladešu nesen. gan diskusijas organizatori, gan kolēģi. Um, Minēra min, min, skundze norādīja uz laika aspektu. Šķiet, ka neviens no EPP nav klāt. Un nebija klāt diskusijas laikā, tā kā mm, to nevar nosaukt par sabalansētu diskusiju. Es aicinātu ņemt vērā šo aspektu, turpinot diskusijas. Jo katrai darbībai ir um, uh, vienādi spēcīga pretdarbība. Tā nav, tas nav tikai fizikas likums, bet uh, arī tirzniecības un uh, uh politikas likums. Jā, nu man prieks redzēt, kā Briti uh, iestājas pret klimata pārmaiņām, un, un nu, interesanti, kā izskatīsies arī mūsu kompromisi. Rūbīga kungs, Buhnera kungs un Hautals kundze man, manā sarakstā vēl ir. Jā, paldies par diskusiju. Svarīgi tomēr atcerēties, ka labklājību panākam ar darbu, ar ražošanu, ražīgumu, un mūsu mērķis tomēr ir Eh, izkļūt no nabadzības. Eh, Ķīnā 400 miljonu cilvēku tagad izkļuvuši no nabadzības ar liberālas tirdzniecības politikas palīdzību. Ķīnai tas ir izdevies. Tirzniecības, eh, ar tirzniecības palīdzību uzlabot labklājību, un es ceru, ka šī tendence turpināsies. Mēs esam iemācījušies, ka eksportējot pirktspēja uzlabojas mūsu pilsoņiem, jo eksportējot eh, mēs eh, radām vērtību, ko, ko var pārdalīt. Eh, Austrijā 16% nodarbināto darbos eksporta jomā, un šī pievienotā vērtība top lielāka, līdz ar to tiek maksāts vairāk nodokļu un uzlabojas sociālais nodrošinājums. No otras puses arī uh, pirktspēja pieaug pateicoties eksportam, jo produktus un pakalpojumus varam iegādāties, tie ir konkurētspējīgi un de facto tas uzlabo mūsu pilsoņu pirktspēju ilgtspējīgā veidā. Līdz ar to ar eksportu un importu mums dubultā palielinās pirktspēja. Ar protekcionisti uh, Eh, savukārt veicina nabadzības pavairošanos, un to mēs nevēlamies. Eh, ilgspējīgās attīstības mērķi jāatbalsta vairāk investīciju ražošanas jomā tīpaši. Pasaules iedzīvotājiem vismazāk attīstītajās valstīs īpaši svarīgs šis otrais mērķis um, - labi iztikas uh, līdzekļi, tādi stabili no lauksamnie, lauksamniecības produkti. Protams, šeit ir uh, ļoti svarīgi, eh, lai nebūtu bats valstīm. Mēs to redzam Ziemeļkorejā, tad arī piekļuvē ūdenim, eh, mērķis numur 6, eh, dzeramajam ūdenim ļoti svarīgi. Un septītais mērķis - atjaunojamā enerģija. Bez enerģijas, nu, nekas vairs nenotiek. Noslēgumā ļoti interesanti. Mēs tie iestājāmies uh, Eh, par eh, labākiem vides standartiem eh, citās valstīs, iejaucamies šo valstu dažreiz iekšējās lietās, politikas veidošanā, tā mēģinām kaut ko mainīt. Nu, no otras puses, tomēr vajadzētu paskatīties, kas notiek ar Nacionālo tiesu jurisdikciju šajā jomā, jo tieši strīdu atrisināšanas jomā saglabājas problēmas, teiksim, militārijās eh, tiesās. Eh, tas notiek ļoti neefektīvi, tad vajadzētu vairāk arbitrāžu izmantot, šķīrēja tiesas, eh, kas tās cārskatāmākas un patīkamākas arī dalībniekiem īpaši uzņēmē darbības jomā. Paldies, un tagad Buhneru kungs. Paldies! Um, īstenībā šķiet es uh, kaut ko biju sajaucis. Es gribēju teikt, uh, ka, ka, ka bija signāls par uh, uguns iz, celš, izcelšanos. Ugunsgrāku, jā, bet um, šķiet, ka tas bija citā ākā, nevis mūsu ākā, tā kā es turpināšu. Es vēlos uh, atsaukties uz Ķīnu. Ķīnā Eh, šajā jautājumā labiem soļiem iet uz priekšu. Un ja mēs paraudzīsimies uz piemēriem, īpaši atjaunīgās enerģijas jomā, nevajadzētu uh, domāt, ka labi vidas standarti un labklājības uzlabošanās divas pretrunīgas lietas. Paldies, un tagad Hautels kundze. Paldies. Uh, Eh, es vēlos pateikties eh, Dārtamotu kungam par eh, tādu īstu, strīdīgu diskusiju ar strīdīgiem aspektiem. Tas mums ļoti palīdz. Es zinu, ka princis Čārls ir arī mm, aktīvs klimata pārmaiņu apkarotais un piedalās vairākās organizācijās un iesaistās uh, par vidas mērķiem. Tā kā Lielbritānijā tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka aizvien vairāk uzņēmumu var iesaistīt šajā, šajā procesā. Mēs varam palīdzēt viņiem un viņi palīdzēt mums. Bet nu, nevajadzētu tagad atsaistīt tirzniecību no visa pārējā un domāt, ka ar tirzniecību tā viss arī aprobežojas. Tas jūs uzdevāt jautājumu eh, par visu šo regulējumu, un rezultātā varbūt eh, aizliegsim ražot automobiļus Vācijā. Nu, kaut kā tā tas izskanēja vismaz. Nu, re, jūs teicāt, ka regulējums var tā kā kavēt. Nu, var sakot, priekšsādātājs labi zina, ja tiks ieviestas uh, eh, ambīcijas ambi ieviest ambiciozu mērķi automobīļu emisiju ierobežošanai, uh, kāds arī notika, tas ātri kļuva par um, pasaules standartu. Un amerikāņi, kas uh, investē sliktos automobīļos, uh, kas emitēja pārāk daudz, viņi arī ir cietuši. Nu, viņi nesaprata vienā brīdī, ka arī patērētāji vēlas tīrākus automobīļus. Tā kā lūk, tāds piemērs. Mēs arī eh, tīrāku transporta degvielu eh, tagad esam panākuši, tad arī nu, labākie, tīrāki dzinēji eh, tiek um, izmantoti. Tā kā ir ļoti, labs, ļoti labi piemēri tam, ka šai politikai ir daudz priekšrocību. Dārtmot, kungs, paldies jums vēlreiz. Ļoti žēl, ka jums jādodas prom darīs. Būtu labi, ja jūs varētu palikt. Uh, Paldies jums par šiem vārdiem par klimata pārmaiņu apkarošanu. Jā, protams, uh, ir veca pasaule, ir jauna pasaule, bet um, pasaulē daudz kas mainās, un uh, tas neskar tikai zaļos. Nu, tagad mēs domājam par 30. gada darba programmu, un te mūs aicina darīt lietas uh, savādāk, veidot politiku sav, savādāk, uh, runāt par integrētu pieju. Uh, Mēs nevaram tagad eh, atsaistīti pievērsties lietām, risināt vienu problēmu un radīt divas uh, citas tāpat laikā. Tiešām integrētā pieeja ir ļoti vajadzīga. Labi, paldies, uh, paldies par jūsu komentāriem un šo diskusiju. Lūdzu, palūdziet koordinatoriem. Un es tiešām uh, gribētu atslogot šo, šo te komiteju, lai mums uh, sanāksmes ietvaros būtu vairāk laika diskusijām. Varbūt jāatsakās no dažu tādu bezjēdzīgāku atzinumu apspriešanas, un tad mums būtu vairāk laika tādām lietderīgākām diskusijām. Luka Dekālī no komisijas lūdzu. Paldies par iespēju izteikties. Deputātu diskusija apliecina, cik uh, plašs ir šis lauks, cik uh, milzīgs uzdevums uh, kaut kādā veidā pārvaldīt šo globalizācijas procesu un tās efektus. Um, daudzi aicināja ieviest izmaiņas, mēs jau daudz ko esam izmainījuši. Un šķiet, ka tas, kas ir izklāstīts mūsu paziņojumā, um, tirzniecības vērtības uh, paaugstināšana, tas ir galvenais uzdevums. Mums ir attiecīga darba kārtība izstrādāta saskaņā ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem, tās arī eh, ārējas darbības eh, dienesta darba programmā atspoguļojas Junkera uzrunā pagājušo gadu eh, izskanēja izaugsma darba vietas, un viņš teica, aizsardzība nenozīmē tik, vienmēr tikai aizsargāt. Uh, Eh, tas nozīmē apzināties strateģiskās intereses un neļaut citiem gūt eh, priekšrocības visu laiku. Tad vajadzētu domāt par uzņēmēju darbību, par piekļuvi, eh, piekļuves nodrošināšanu. Es vēlētos parunāt par reakciju, par mūsu atbildi uz šiem globalizācijas eh, procesiem. Nu, mēs tagad eh, no rūpniecīskās eh, ekonomikas ejam vairāk uz digitālo ekonomiku, un ar to, protams, ir dažādas problēmas. Spānijā mēs to esam piedzīvojuši. Protams, jāpilnveido iekšējais tirgus, tas būtu pirmais solis pie izglītības. Uh, Eh, iemaņām būtu jāstrādā, jāuzlabo iedzīvotāju mm, izturība. Protams, tirzniecība ir un paliek ļoti spēcīgs instruments, tirzniecības politika ļoti jaudīga, mēs to jau izmantojam arī pārvaldībām. Komisārs Moskavičs runāja par nodokļu politiku, SAO eh, Mēs runājam arī par tām nodokļu jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties. Mēs runājam par um, mm, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un um, kā to apkarot. Mēs to, protams, vēlamies piesaistīt klimata pārmaiņu apkarošanai. Mēs neuzskatām, ka klimats un tirzniecība ir pretrunīgas lietas. Uh, Mēs noteikti atbalstām zem oglekļa un pēc tam arī bez oglekļa ekonomiku. Protams, ogleklis eh, nav nekas labs, un jo vairāk mēs to integrēsim mūsu politikā, jo labāk. Lūk, Japāna ir ļoti interesanti priekšlikumi šajā jomā, bet viena lieta ir vienošanās par cenām un īstenošanu, bet eh, vēl varētu padomāt par mm, tarifu. Uh, liberalizāciju, ko mēs jau darām. Mēs izveidojam platformas mūsu zaļajām tehnoloģijām. Šeit Eiropas Savienība ir pasaules līdere. Šeit var izveidot daudz ilgspējīgo darba vietu, enerģētikas sadaļā. Atjaunīgai enerģijai ir liela loma, kā stimulēt uh, šādas enerģijas izmantošanu, kā atvieglot piekļuvi, kā izveidot attiecīgus uh, tīklus, uh, kurš par to maksās. Un, Mums eh, arī eh, visos, visos nolīgumos ir aizvien vairāk un vairāk klauzulu par klimatu un klimatu pārmaiņu apkarošanu. Paldies jums! Un Moska kundze, jā, pavisam īsi. Visu pieņemam zināšanai, visu, kas izskanēja. Diskusija bija ļoti interesanta jāuzsver vairāki elementi, kas jau parādās referenta ziņojumā noteikti. Sadarbosimies ar ANU referentiem un strādāsim pie teksta uzlabošanas. Labi. Gala termiņš grozam iesniegšanai 25. jūnijas līdz 18. vakarā. Un septembrī par to diskutēsim un cerams pieņemsim. Tagad Nākamais punkts darba kārtībā, 24. tas ir arī pēdējais punkts. Viedokļa apmaiņa par komisijas priekšlikumu nolīgumam, ar kuru grozā ES un Marokas tirzniecības protokolus. Šis tirzniecības protokols tika jau vairāk kārt izdiskutēts arī šeit komitejā. Ņemot vērā tīpaši Rietum-Saharas situāciju. Arī pēc uh, tiesas mm, nolēmuma mm, 2016. gada 21. decembrī kas eh, noteica, ka sākotnējā vienošanās ir jāgroza. 11. jūnijā komisija pieņēma attiecīgo priekšlikumu. Mēs, Inta komiteja, esam vadoša komiteja šajā diskusijā. Nebijām īsti laimīgi par situācijas attīstību. diskusija par eh, tirzniecības protokolu grozīšanu eh, sākās eh, jau pirms laba laika, un mūs īsti neinformēja par to, kā tas viss norit. Pirms gada diskutējām tepat, man šķiet, par personu un uzņēmumu saraksta publiskošanu, kuriem komisija bija not, nu, bija, nu, bija konsultējusies Rietum-Saharas Marokas jautājumos. Nu, tad mēs par to diskutējām, tad mums bija jāraksta vēstule, tad mums bija jārunā ar padomu, tikai tad mēs šo sarakstu beidzot saņēmām. Tad paliek iestāžu jautājums. Kas skar vienošanos par tirzniecību? un arī par zivsāniecību. Un pretēji tirzniecības aspektam, ja esmu labi informēts, pie zivsāniecības aspektiem vispār nav caurskatāmības. Tur, teiksim, šāds saraksts vispār eh, nekad netika publiskots. Un tā, tāds ir problemātiski, jo Pie zivsāmniecības mums ir arī uh, beigu datums uh, šī brīža nolīgumam jūlijā. Uh, beigas. Nu, mēs neklusēsim, parlaments neklusēs. ja kaut kas tiks grozīts, kaut, kaut kas tiks virzīts uz priekšu bez pienācīgām konsultācijām ar parlamentu. Nu, pie tirsniecības kara tas nenovedīs, bet nu, pie iestāžu kara. Ņemot vērā starp iestāžu nolīgumus starp padomu komisiju un parlamentu par labāku likumdošanu. Tad mums te ir divas monētas puses. Pirmkārt, grozījumu piemērošanas aspekti, saturiska daļa un uh, otrā puse skar iestādes, iestāžu situāciju. Nu, tagad uh, došu mm, komisijai vārdu ievaddaļai, un pēc tam aicināšu izteikties arī ārējais darbības dienestu. Komis, no komisijas ar mums ir uh, Fernando Pirode Pinoku, Nē, kaut kas nebija labi. Sekretārāts man informē. Sabina Hensler runās no komisijas puses. Augsta godātais priekšsēdētāji, kongstāms un kungi, dārgie deputāti. Sākumā pāris vārdi eh, par mm, manu darbu. Sabina Hensler man sauc, esmu direktore vispārējo eh, lietu ģeneratorātā eh, nodokļu nodokļu un muitas savienība no 1. februāra šogad strādāja ar šiem jautājumiem. Un pirmo reizi piedalīšos viedokļu apmaiņā ar jums par tarifu preferenču paplašināšanu attiecībā uz Rietumsahāras produktiem. Mūsu priekšlikums maina 1. un 4. protokolu asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Maroku lai atbilstu prasībēm, kādas ir Eiropas kopienu tiesas nolēmumam, kas tika pieņemts 2016. gada decembrī. Mūsu mērķim ir uh, sekojoši ievirs. Pirmkārt, mēs radām uh, legālo bāzi par references tarifiem produktiem no Rietumsahāras. Šīs piedāvātās preferences ir uh, attiecināmas uz tām, kas ir uh, attiecināmas uz Maroko, ES Maroko līguma ietvaros. Un otra kārta - nodrošinot to, ka eksporta uz Eiropas Savienību no rietumu Sahāras būtu iespēja izmantot plašas preferences un mūsu priekšlikums uzlabos sociālo-ekonomisko attīstību rietumu Sahārā un Magreb reģionu stabilitātes palielināšanā kopumā. Te ir kombinēta tis, starp, tis konsultēts darbs starp komisiju un EAD. Divos virzienos strādājām. Pirmkārt, aprakstam tās rezultāts, kāda bija konsultācijai, kurās iesaistījās dažādi rietums, tehārs, aktieri, pilsonisko sabiedrība, dalībnieki un citas organizācijas. Un otrkārt, Tas apraksta to ieguvumu, kāds būtu Rietumsahāras iedzīvotājiem un uh, ekonomikai. Lūdzu, uh, uzklausiet sešus galvenos elementus, par kuriem vajadzētu atcerēties, domājot par mūsu priekšlikumu. Pirmais punkts ir Eiropas un starptautisko tiesību respektēšana. Nolīguma projekts pilnībā atbilst tiem noteikumiem, kāds izvirzīja Eiropas kopienas tiesās 2016. gada nolēmumā. Tas balstās uz plašu konsultāciju procesu rezultātu, kurā iesaistījās ļoti dažādi praktiski piedalnieki, ieskaitot arī to daļu, kas Domāju, ka sarunas jāvada drīzāk ar viņiem nekā ar Maroko. Tāpat runājam par sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem no tarifu preferencēm no Rietum Sahāras attīstības redzes punkta. Otrs, ko gribētu izcelt, ir Rietum Sahāras status ANO procesos. Mūsu priekšlikumā ļoti skaidri ir norādīts, ka a, projekta, a, projekts a, nav. A, Rietum Sahāras nekāda veida atzīšana no e ES puses no Maroko suverenitātes jautājumiem Rietum Sahāras teritorijā. Mūsu priekšlikums ir tikai atbalsta ANO procesu, kas ir uh, vērst uz to, lai atrastu uh, ilgtspējīgu politisku risinājumu Rietum Sahārai pilnībā atbalstam ANO ģenerāla sekretāra centienus rast politisku risinājumu šim ilgajam konfliktam. Mogurīnī kundze, komisijas vicepriekšsādātāja, jau divkārt tikās ar ANO ģenerāla sekretāru Rietum Sahāras jautājumos šogad un pilnībā atbalsta viņa centienus. Trešais punkts, un tas, ko gribētu uzsvērt, ir vietējo iedzīvotāju ieguvumi. Mēs balstamies mūsu analīzē uz eksistējošiem datiem un to attiecināšanu uz nākotni. Ir zināms, ka tarifu preference Rietumsahāras produktiem dos ilgspējīgu pozitīvu ietekmi uz ekonomikas attīstību, uz biznesa un ekonomisko klimatu teritorijā kopumā. Ja mēs atteiktu tarifu preferences, tas drīz novestu pie ekonomiskas nedrošības. Tādēļ tiek piedāvāts, lai visi rūpnieciskie un lielākā daļa lauksaimniecības produktu tiktu eksportēt uz ES bez uh, nodokļiem. Tās preces, kas rietum Sahārā tiek uh, ražotas, uz tām tiktu attiecināts tās pašas preferences kā uz produktiem no Marukas. Ja šāda risinājuma nebūs, importi no rietumu Sahāras saskartos ar nelabvēlīgu uh, situāciju salīdzinot ar eksportiem no citiem reģioniem uh, šajā teritorijā, kuriem ir vai nu uh, brīvās tirdzniecības nolīguma vai preferenču sistēma nospraust citos līguma veidos. Diskusijas ar Rietum Sahāras organizāciju norādīja uz to, cik ļoti daudz labumu viņi gūt no šāda risinājuma. Mans kolēģis Depiningungs iepazīstinās jūs ar situācijas detalizētu analīzi pēc pāris minūtēm. Ceturtkārt, raugoties uz mūsu priekšlikumu, jāceras, ka a, daudzus a, tos a, skar par konsultācijām runājot. Mani kolēģi no EAD Vincents Pikē kungs sniegs izspaļošu informāciju par to. Mēs tikāmies ar ļoti plašiem sociālo-ekonomiskiem aktieriem un ekonomiskiem spēkiem Rietumu Sahārā, arī Polisārio fronti. Visu apkopojot, var teikt, ka konsultāciju rezultātā uh, dzirdējām, ka ir plašs atbalsts tarifu preferencēm uh, attiecībā uz sociālo-ekonomisko vienošanos. Tie, kas iebilda a, projektam, uzskaitīja iemeslus, kas nebija tieši ar a, šo, ar šo projektu un sociāla-ekonomisko ietekmi a, saistīti, bet gan tie bija redzējumi attiecībā uz nākotnes Rietum-Sahāras politisko statusu, kas ir process, ko lemj ANO. Un gribētu pasvītrot to, viņu iebildes ir balstītas uz politiskiem ne sociāli ekonomiskiem iemesliem. Un es gribētu vēlreiz pasvītrot, tas, ko mēs šeit diskutējam, ir tirdzniecības politikas eh, instruments, un tas ir tirdzniecības noliegums. Tas, kas eh, ir pārsteidzoši, ka eh, tie, kas atsakās, tās grupas, kas atsakās no rietum Sahāras preferenču uh, sistēmas nevarēja nosaukt nekādus negatīvus uh, efektus šīm preferencēm. Komisijas skatījumā nav pretrumu atbalstot ekonomisko attīstību Rietum-Sahārā un uh, tās status brīvu noteikšanu uh, no procesa ietvaros, gluži pretēji. Tas to var atbalstīt. Un papildus visam komisija paaugstina politisko atbalstu un iesaista ANO miera procesam Rietum-Sahārā. Piektkārt nav mainījušies tirgus apstākļi, kas nozīmē, ka nolīguma projekts nemainīs ļoti plaši e, tos apstākļus, kādi ir bijuši pirms 2016. gada decembra nolēmuma, kas nozīmē, ka jauns preferences tiks radīts salīdzinot ar šo situāciju. Kopš lēma pieņemšanas produktu no rietums Sahāras tiek aplikti ar muitas nodokļiem nolīguma projekts radītu izlīdzinātāku situāciju attiecībā uz visiem projektiem no šī reģiona, uz kuriem tiek attiecināti e, nodokļu atvieglojumi vai nodokļu atcēlums kopumā. Sekstkārt, ES Marokas partnerības jautājums. Nolīguma projekts ir ļoti nozīmīgs, lai attīstītu attīstīt šo partnerību un to spēcināt. Maroka ir ļoti nozīmīgs partners Estienvidu partnerības attiecībās. Mūs saista dziļas un apjomīgas saiknes ekonomikā, politikā, sociālajā un migrācijas jomās. Šis nolīguma projekts var spēlēt nozīmīgu lomu padziļinot un atjaunot saiknes ar Maroku. Noslēgumā trīs elementi. Pirmkārt, mēs piedāvājam noslēgt šo nolīgumu ar Marokas karalisti, jo tas ir vienīgais praktiskais veids, kā ieviest preferenču. Uh, režīmu attiecībā uz, uz Rietumu Sahāras precēm pat labāk nav nekādas citas institūcijas vai uh, institūti, kas Rietumu Sahārā varētu nodrošināt preferenču ieviešanas sistēmu, it īpaši attiecībā uz sistēmu un uh, projektu izcelsmes pārbaudi, kā arī nepieciešamo sadarbību ar ES muitas iestādēm. Otrkārt, nolīguma projekts ietver saistības no abām pusēm, apmainīties ar informāciju vismaz reizi gadā un tas atļaus mums regulāri novērtēt un, ja nepieciešams, uzlabot eh, nolīgumu ar Rietumu Sahāras eh, iedzīvotāju palīdzību. Un treškārt, eh, komisija nepiedāvā kaut kādu pagaidu risinājumu. Mēs sagaidām, ka nolīgumu varēs noslēgt ātri, ka tas nesīs ekonomiski labāk labumu Rietumsahāras iedzīvotājiem, samazinās nedrošību un radīs eh, juridisku stabilitāti un drošību. Un tagad uh, došu vārdu Karode Pininkungam, kas eh, detalizēti runās par iespējamiem ieguvumiem. Paldies, Sabīna. Galvenie pāris elementi par iespējamiem ieguvumiem 5 minūšu laikā, saka priekšsēdētājs, lūdzu, nu pat mazāk man vajadzēs. Pirmkārt, ļoti dažādi eh, avoti, proti publikācijas, starptautiskas eh, publicijas konsultācijas ar uzticamiem partneriem, ar sabiedrību un es pārstāvniecību. Pētījumā mēs runājam par galvenajiem Rietum Sahāras ekonomikas uh, jautājumiem - lauksaimniecību uh, un uh, zivsaimniecību. Trīs sektori. Pirmais uh, - lauksaimniecības sektors - aptuveni 6500 ražošanas, ražošanas vienības, kurās strādā aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Galvenā ražošanas uh, produkcija ir uh, tomāti 50 tūkstoši uh, tonnas. Uh, uh, melonas. Uh, ka, un uh, rezul, tas uh, saražo 65 tūkstošus uh, miljonu eiro. Uh, Tradicionālie tirdzniecības partneri ir Eiropas Savienība, Krievija, Āfrikas valsts un uh, vieglais uh, tirgus uh, Marokā. Tiek audzēti graudauti un citi, citas kultūras. Tiek plānots paaldzināt ražošanu aptuveni 5 reizes, radot 60 tūkstoši jaunas darbvietas, bet tie ir plāni. Visu ietekmē ūdens resursi. Ir jaunas uh, tehniskās iespējas, uh, kas ļauj uh, minimalizēt dabas resursu uh, patēriņu. Uh, Attiecībā uz zivsaimniecības produktiem jāsaka sekojošais. Jādefinē pareizi zivsaimniecības produkti. Tā, tas nozīmē zivju pārstrāde vietējās pārstrādes vienībās. Un tā ir zivs, kas ir, saķer, kas ir vai nu rietums Sahāras teritorijas, ālajos ūdenos, Marokas teritorijos ūdeņos zvejas rezultātā, ko veic ES vai Marokas kūģi, Marokas vai citos teritorijos ūdeņos. Ir 141 zivju pārstrādes vienība un aptuvenais ražošanas apjoms ir 500 miljoni eiro. Puse no ražotnēm ir atkarīga no. Uz eks, pus no tiem ir atkarīgi no eksporta uz Eiropas Savienību. Nākamais - fosfāti. Pat labā nav uh, eksporta apjoma. Iekšēji ir uh, tirgus uh, mēslojumiem un ir plānoti arī investīciju uh, aptuveni līdz eh, diviem miljardiem eh, eiro, eh, kas varētu būt interesanti Eiropas Savienībai. Kādi būtu rezultāti nolīgumam? Atbilstoši mūsu analīzei, tas veicinātu eiro eksportus no Rietum Sahauras, kas skar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktus preferenciālās tirdzniecības ietvaros. Uh, un tas saglabātu darbvietas vētajā no tās, kas ir zudušas pēc 2016. gada. Tiks plānotas investīcijas šajos abos sektoros, lai radītu darba vietas un veicinātu ekonomisko aktivitātu un attīstītu. Ietekme kāda būtu nolegumam? Eksport ja, nav, ja nebūtu tāda līguma, tad rietum Sahāras eksports saskartos ar uh, neizdevīgas situācijas salīdzinot ar Maroku un kaimiņu valstīm. Tas radītu nedrošību eksporta jomā, ietekmētu darba vietu apjomu un ekonomisko aktivitāti lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu ražošanas jomā, jo šajās jomās tarifi dažkārt ir augstāki. Tāpat arī tas radītu nedrošību un apdraudētu nākotnes investīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un fosfātu ražošanā, tāpat samazinot ekonomisko aktivitātu ražošanu un investīcijas citās teritorijās, kas izmanto preferences. Aktīvā darbība Rietumsahārā ražošana un eksports ir uh, saistīts uh, ar dažādiem aspektiem un vēlamies novērst neizdevīgu situāciju, kas uh, varētu izrietēt no tā, ka nav noslēgts šis nolīgums. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Vincents Pikē. <coughs> Paldies, priekšsādātājiem! Es tad izteikšos tikai par galvenajiem ārpolitikas aspektiem Un tieši koncentrēšos arī uz Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem par eh, procedūras eh, piemērošanu. Otkārt, par pašām konsultācijām. Tātad, pirmkārt, Eiropas Savienības tiesas nolēmums ir saistošs mums visiem. Un, un tādā ziņā tas arī ir tagad e, pilnībā atspoguļots jums piedāvātajā priekšlikumā. Īsumā Eiropas Savienības tiesa attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecības nolīgumu šogad ir norādījusi, ka e, parakstītais nolīgums starp Maroku un Eiropas Sanību ir e, tiesīgs un tad ir spēkā. Uh, Bet tā kā nav īpaši atrunāta Rietumsahāras situācija, tad uh, līgumu nepiemēro Rietumsahārai. Eiropas Savienības tiesa nevarēja arī, protams, teikt, ka um, bija neiespējami iekļaut Rietumsahāras uh, situācijas atrunāšanu līgumā ar Maroku. Tā kā viņi to nesaka. Uh, bet viņi pasaka savādāk. Ja jūs vēlējāties iekļaut arī šo teritoriju, arī nolīgumu ar Maroku, tad tas bija īpaši jāuzsver. Un jāievēro konkrēti nosacījumi. Tālāk par šiem nosacījumiem. Pirmkārt, starptautiskās tiesības un ANO process. Tas turpinās, notiek šobrīd. Uh, jau kopš eh, desmit gadiem. Un šis ir ANO process ar mēķi noteikt šīs teritorijas eh, statusu. šajā piedāvājumā, tad mēs skaidri atbalstām visu vienmēr ievērot Eiropas Savienības principu. Arī šajās sarunās un parakst, virzoties šo jauno nolīgumu, mēs nekādā veidā nepārkāpjam un mm, nebeidam beigas rast citu risinājumu ANO procesam un nedodam kaut kādu priekšroku vienai otrai pusē. Un arī tātad nemēģinam piedāvāt kādu citu risinājumu. Tad šīs centieni nebūtu kaut kādā veidā nepiedāvāt citu risinājumu, ir ļoti precīzi te noformulēti. Tas ir ļoti precīzi melns uz baltu uzrakstīts, ka spēkā ir šīs dažādās atšķirīgās pozīcijas, ko pārstāv Eiropas Savienība un otrs puses riet, uh, Maroka par Rietumu Sahāru. Tas ir ļoti precīzi tur ierakstīts. Un abas puses ir vienojušies par šādu atsauci, ka ir nepieciešams turpināt ANO procesu, lai panāktu uh, ilgspējīgu risinājumu, ko pieņem abas puses lai atrisinātu un noteiktu šīs teritorijas konstitucionālo eh, statusu. Lūk, tā tas ir atspoguļots Eiropas Savienības tiesas nolēmumā. Manuprāt, ļoti skaidri un precīzi tas ir uzrakstīts, un tam attiecīgi mēs esam arī uzrakstījuši savu priekšlikumu, ievērojot šo arī principu par starptautisko tiesību ievērošanu. Un otrkārt, Mm, pēc būtības Eiropas Savienības tiesas nolēmums uh, arī runā par Rietumsaharas iedzīvotāju situāciju. Tas ir daudz e, sarežģītāks jautājums. Un tas saistās ar to, ka ANO process e, Rietumsaharas jautājumā nav pabeigts. Tātad mēs šobrīd darbojamies e, ne, ne ideālā situācijā, kas šobrīd nav pabeigta, un līdz to politiski un konstitucionāli tā ir neatrisināta situācija. Jeb citiem vārdiem, tie ir praktiski jautājums, kas ir mūsu saruna partneris. Ja ir nepieciešams konsultēties, tad kas pārstāv Rietum-Sahāras iedzīvotājus? Un ņemot vērā tā, ka ANO process nav pabeigts, mēs nolēmām piemērot šo sarunu partneru um, pluralitāti, jeb daudzveidību. Tātad trīs galvenie iespējamie varianti. Viens no tiem būtu oficiāli ievēlētie pārstāvi, Rietumsahāras pārstāvi, kuri ir ievēlēti Marokas parlamentā, reģionālajās padomēs, pārstāv savus attiecīgo reģionu Rietumsahāras reģionus. Un tad arī, kas pārstāv gan eh, arī reģionālajos deputātus un profesionālo kameru pārstāvjus. Tie ir kāds 120 deputāti. Nu, var teikt, ka viņi visi ir uh, eh, sahavieši pēc savas etniskās izcelsmes. Uh, Un mēs tad ar vieniem esam jau konsultējušies. Tas ir viens virziens. Otrs virziens - sauktā Polisārio fronte. Mums bija saruna šeit arī Briselē ar viņiem. Tad mēs bijām iekļauts darba kārtībā vairākas jautājumas, bet um, 90% no savām sarunām mēs tieši runājam par lauksaimniecību. Un tātad mums visu laiku bija jānoskaidro, vai polisārio pārstāvi atbalsta šādu pieeju, un viņi noraidīja galvenokārt politisko iemeslu dēļ. Tātad viņiem ir sava politiskā pārliecība, ko viņi skaidroja, un droši vien es to nevarētu īsti atkārtot, jo viņi arī sagatavoja pašu savu paziņojumu presē. kurā viņi skaidri noraidīja mūsu pieeju. Un trešais virziens - tad ne valsts pārstāvi. Tad to mēs saprotam nevalstiskās organizācijas, mm, cilvēktiesību aktīvisti, no mm, asociācijas biedrības. Nu, šīs sanāksmes sarunas notiek dažas Rabatā, dažas Briselē. Nu, par šiem starpniekiem viņu pašu izvēli, kā viņi to vērtē. Um, nu, atbilde, un ja mūsu secinājums bija ļoti pozitīvi. Lai gan, jāatzīst, ka vairāk, protams, neatsaucās mūsu ielūgumam, to, par to mums žēl, bet tie savukārt, kas ieradās, bija apvienāti un izteicās ļoti pozitīvi par šādu sarunu. Nu, lūk, tas ir viss no manas puses, un tikai ļauj, mm, vēl ļaujiet pateikt vienu lietu. Tad veidot šādu visaptvarošo pieeju, mūsuprāt, mums izdodas uh, Eiropas Savienības vārdā un kā arī aizdarbības dienestam nodrošināt tiešo saziņu ar Rietumu Sahāras iedzīvotājiem, jo ir nepieciešams risināt sarunas, lai mēs novērtētu uh, situāciju un iegūtu viņu piekrišanu šādam tālākam rīcības ceļam. Paldies! Labi, paldies! Šo, tagad mēs skatām šo priekšlikumu pirmo reizi. Tad pirmā reize notiek mūsu diskusija. Un tad es aicinātu tomēr neuzstāties garām runām, bet uzdot vairāk jautājumus par prezentāciju. Un tādēļ katram ierobežojums pusotra minūte. Lūdzu, precizējiet, ko jūs tiešām vēlaties noskaidrot. Un vēl arī jums atgādināšu, ka vakardienas koordinātori pieņem šādu lēmumu. No vienas puses. Tad vēlamies uh, sagatavot rezolūciju par piekrišanas procedūru, lai mēs noformulētu savas prasības šim procesam. Un otrkārt, mēs vēlamies organizēt arī faktu vākšanas misiju uz uh, Rietumu Sahāru lai mēs iegūtu tādu skaidru savu uh, redzējumu pār situāciju uz vietas. Lūdzu, katram pusotra minūte precīzi uzdodiet jautājumu. Un uzreiz vārds referentam. Un tā ir Lalons kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Ir prieks, ka mēs šodien varam noturēt kopīgās diskusijas ar Eiropas komisiju. Pagājusi tikai nedēļa, kopš mēs saņēmām šo vēstuli par uh, un arī 1. un 4. protokolu jau no asociācijās nolīguma um, ar Maroku. Ir ļoti labi tiešām apsveicam šis efektivitātes tēmas, kā mēs strādājam. Um, pirmā lieta, ko vēlos pateikt. Mēs kā parlaments uh, līdzīgi arī jau kā arī zivsaimniecības nolīgumā nodrošinām skaidru ekonomisko un tirdzniecības ietvaru, un līdz to atveram mm, visu gan politiku, gan arī diplomātiskus eh, kanālus. Rietum Sahāra šobrīd ir iesaldētā konflikta situācijā, un eh, Maroks uh, eh, karalists nereģē uz polisārio iedzīvotāju vēlmēm. Turpinās ANO process, bet līdz to sanāk šī situācija, ka nav iespējams norisināt tiešā sarunas ar polisārio uh, kopiena. Un tā, protams, ļoti sarežģīta situācija iedzīvotājiem. Mums būtu, protams, jāpanāk arī, lai arī Rietumsahāras iedzīvotāji varētu izmantot braudīt tās pašas priekšrocības, kas tā ir nolīgumā ar Maroku. Un tādēļ būtu tas īpaši jāatrunā un jāpanāk um, arī turnākie nolīgumi starp Maroku un Polisario kopienu, kas dzīvo Rietumsahārā. Tālāk, man liekas, mēs esam viensprāts jau šajā jautājumā, kā nosūtītais ANO īpašais pārstāvis, kas arī bija pie mums parlamentā pirms kādu laiku, ir leģitīmā procesā pārstāvis, tātad process, kas ir vērsts uz leģitīmu situācijas atrisināšanu. Um, ir nepieciešams, lai, protams, abas puses uh, nāk soli pretī viena otrai. Un arī Maroka sēž uh, bez kādiem priekšnosacījumiem pie sarunu galda. Uh, Beidzās jau laiks. Nē, nu tas taču nav iespējams. Referentē iestā, e, tik īsā laikā izteikties. Mazākā divas minūtes. Es turpināšu, ja? Piedošana. Tātad e, mēs varam pateikt, ka mēs e, redzam arī, kā Alžīrija atbalstīja Marokas virzīšanu kā um, futbola čempionātam kā vadošai arī organizācijas pārstāvē. Īstenībā tas liecina, ka kaimiņi ir gatavi runāt. Uh, Nu, tad arī Said Saidī Alžīrija. vēl skaidri pateikt, lai uzlabojas arī attiecības starp Maroku un Alžīriju. Un tad varētu teikt, ka arī ar šo soli var sagaidot, ka risinot kaimiņa attiecības var arī ieguvēji būt Rietum Sahāras iedzīvotāji. Tādēļ īpašais ANO sūtnis Rietumsakāras jautājumā eh, ir panācis ļoti nozīmīgs eh, pārmaiņas. Un nu, es, es nevaru turpināt. C'est quand même un, euh, un peu similaire. Quoi. Yeah, but to be no, mais... once again. Jā, priekšstādātājs turpina. Šī pirmā viedokļa apmaiņa. Tad mēs tā dzirdējām priekšlikumu, un jums ir iespēja uzdot jautājumus par priekšlikumu. Pēc tam mums būs arī vēl padziļinātas diskusijas arī daudz ko pateikt no savas puses. Es piekrītu, uh, ka, protams, referents pelna, ir pelnījusi vairāk laika, lai izteiktu, protams, savus uh, redzējumu. Un tas varētu būt arī kā galavārdi, bet tas nebūs šodien. Šodien mēs uzklausām prezentāciju un uzdodam precizējušos jautājumus. Tautas partijas vārdā uh, Sikulkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Nu, tātad, jūs atcerat, ka šodien laiks uzdot precizējušos jautājumus. Tātad jautājums ir, protams, ļoti būtiski, kas vēl, bet pirmkārt vēlas noskaidrot, vai komisija e, nu, panākusi tiešām iespējami labāko progresu šajā situācijā, e, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Tātad, tā kā es to redzu tās uzklausīšanas, kas iepriekš tika organizētas, vai tas ir īstais ceļš un vai ar to pietiek? Un vai tas tiešām atbilst saimnības tiesas nolēmumam? Jo, ja tā īsti nav, tālāk izvērtais ceļš neatbilstēs, te, tad, nu, es baidos, ka sāks arī aps, apstrīdēt mūsu turpmāko rīcību. Jā, būs arī vēl nākamajā eh, strīdskatīšana tiesā. Tā kā jābūt ļoti uzmanīgam. Es atbalstu, protams, jau ideju par parlamenta rezolūciju un parlamenta neatkarīgo lomu, ka mums arī skaidri jāapsaka sava balss, bet tomēr ir jāievēro šis tiesiskums un tādēļ aicināt mūsu juridiskos dienestus izsekot šai situācijai un varbūt arī novērtēt šo situāciju. Paldies! Tālāk es un dēvādā Emanuels Maro. Jā, paldies! Pirmkārt, tad šodienas tiešām nav, ko mēs kāds domājam par Rietumu Sahāru, mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Es te drīzāk sekot franču diplomātiskā dienesta nostājai, bet eh, šeit ir cita problēma. Kā mēs īsti ņemam vērā uh, tiesas nolēmumu un tās sekas? un kā attiecīgi izveidos mūsu stratēģija ar Maroku. Jo šobrīd ir tā, Rietum Sahāras produkti vairs nevar tikt pakļauti preferenču režīmam. Tas veidojas tā kā tāds paradoks, uh, lai gan mēs tieši vēlamies viņus atbalstīt, bet sanāk, ka viņus nosodām. Tātad, drīzāk, nē, šādu situāciju nepieļaut. Par saturu. Jūs esat gatavi darīt visu maksimālo programmu un panākt tādu ilgspējīgu procesu vai tomēr minimālo. Un otrs ir, kā šis iegums atspogļosies uz vietas. Uh, tad lauksaimniecība, zivsaimniecība, la, lietas, kuras nu, nebūt nekur, nu, kas ir uz vietas šie pakalpojumi, un vai no tā tiešām iegūs, un vai mēs to atgūd, atzīstam. Un treškārt, um, mums tam ir jāatzīst, ka ir šeit problēma ar pašu metodi. Eiropas iestādes parasti seko uh, tādai pārliecībai, ka jūs nevarat eh, arī pie, parakstīt jau kaut vai pagaidu nolīgumus, ja nav parlamenta piekrišanas. Un līdz ar to šīs dīvainās sarunas, kas ir diezgan tādas, nu, slēptas, eh, nav caurskatāmības, un pēc būtības ir kā mēs sakām, ka mēs gribam nodrošināt, ka saglabājam šo savu Marokā strateģisko partneri. Labi, es arī beigšu. Paldies. Tālāk zaļo vārdā Buhnerkungs. Jā, paldies. Nu, man jau ir sarežģīti saprast uh, šo uh, virsrakstu par iedzīvotājiem runājot. Pirmais jautājums, kā jūs uh, to uh, varat savietot ar uh, tiesas uh, nolēmēm, jo uh, nolēmumā tiek runāts par tautu un kur ir atšķirība par to jau tika runāts. Ir daži, kas. Uh, Marokas parlamentā sadarbojas, tos jūs esat apjautājuši, jūs mēģinājāt apjautāt aptaujāt nevalstiskās organizācijas 94 no 112. Eh, to vainu noraidīja šādos apstākļos ar jums diskutēt, vai arī tie ir nu, neīstas, tās ir nevaistas nevalstiskās organizācijas, kas nepārstāv uh, iedzīvotājus. Kā jūs uh, to varat uh, vērtēt? Nu, es tiešām redzu ļoti lielas problēmas. Mēs aizvien pasaulē sakam Eiropas Savienība, uh, tā ir augstāki mērķi, izplatam demokrātiju, aizstāvam cilvēktiesības, un šeit mēs tieši pretējo darām. Jo tie cilvēki, kas rietum Sahārā nav aptaujāti, viņi ļoti lielā daļā vienkārši ir cietumos, viņus spīdzina. Es nemaz nezināju, ka kaut ko tādu vispār var kaut kādos tādos apstākļos var izdzīvot, un tieši tas šeit tiek veicināts. Mēs atmetam uh, mūsu augstos mērķus pāris lētu tomātu dēļ Jūs eh, tagad došu vārdu goja pārstājiem. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es gribētu precīzi zināt, ko komisija saka. Inta uh, lēma par ES Maroko, ieskaitot Rietumu Sahāru, kas ir uh, okupēta, mm, ir uh, tiesas nolēmums, un komisija neko no tā nav pārņēmus kolēģi to skaidri teica, mēs to neakceptējam. Es gribētu zināt, vai tas ir saistīts ar politikas īstām izmaiņām vai nu tikai vienkārši tādā aizmālēšana. Jūs runājat par plašām konsultācijām ar iedzīvotājiem, nu, bet uh, tad taču ir uh, nepieciešams runāt ar iedzīvotājiem, kas arī var ko teikt. Uh, Ja jūs domājat, ka kopienties to atbalsta, tad nu, mums vajadzētu vēlreiz prasīt atzinumu un vēlreiz to jautājumu, ko es uzdevu un uz ko neesmu saņēmusi atbildi, vēlreiz pacelt, kāda ietekme ir šim nolīgumam uz cilvēktiesībām, piemēram. Šis reģions ir ekonomiski ļoti sarežģītā situācijā un mēs dzirdējām, ka lielākā daļa nemaz negūs labumu. Tad ar, Kam tad mēs palīdzēsim ar šo līgumu? Man liekas, ka tas atkal būs multinacionālo uzņēmumu labā, nevis plašiem, plašai iedzīvotāju masai. Tagad EFTD vārdā runātāja. Jūs zinat, ka pagātnē biju pret uh, šī līguma lauksaimniecības daļu. Aizvien uh, esmu pārliecināta, ka pareizi to norāda Eiropas kopiena tiesa arī nav logusi visu uh, līgumu apšaubīt uh, tikai politisko daļu. Tirdzniecības politikas daļa nav mainīta, un tagad uh, jāuzdied jautājums, vai šīs preferences ir tādas, ka tās nav politiskas. Jautājums par Rietumu Sahāru un Sahāras iedzīvotājiem paliek atvērts. Mums ir nepieciešams skaidrs viedoklis. Runāju ar Marokas valdības pārstāvjiem un Rietumu Sahāras iedzīvotājiem, un man liekas, ka konsultācija process neatbilst uh, Eiropas kopienu tiesas uh, līguma nolēmumam, un tas nav tā, kā komisija par to runāja. Dažas organizācijas atteicās tikties ar komisiju un citām nemaz netika uzdot jautājumu. Tādēļ mans jautājums komisijai, vai ir precīzs saraksts, kas tika konsultēts, kas atteicās no šīm konsultācijām. Nākamais ir par lauksaimniecības produktiem runājot. Rietum Sahāras pārstāvi apstrīd to. Uh, Viņi saka, ka it īpaši tikai sezonālais darbs ar Marokas darbiniekiem notiek tātad, kā šie dažādie dati par tomātu un meloņu ražošanu tiek iegūti un no kurienes tad dati par darba vietu radīšanu nāk. Nākamais par zivsaimniecības toļu. Sīvsaimniecības daļu it kā mēģina parlamentā bez balsojuma panākt. Kādēļ tā? Un nākamais jautājums priekšstādātājums. Ļoti sarežģīta situācija, bet mēs nevarēsim atrisināt to ar brīvās tirdzniecības nolīgumu. Mums jāatrod risinājums, bet nedrīkstam aizmirst to, ka tas ir tirdzniecības nolīgums. Un uh, pareizā vieta šo problēmu uh, risināšanai ir ANO. ANO jārisina šīs problēmas. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem un paldies par jūsu ievadu. Bija ļoti svarīgi izskaidrot, cik uh, relevanti tas ir, ka šī ir principiāla lieta, politiska lieta, un uh, ka runa nav tikai par komisiju un parlamentu, runa arī ir par tiesu. Mūsu paša tiesa skaidri paziņojas, ka Rietums Ahara nav Marokas uh, sastāvdaļa, un uh, tas skar arī cilvēkus, kas tur dzīvo. Tad, lai šīs teritorijas iekļautu mūsu nolīgumos, nu, kāpēc tad runa ir par labumiem vietējiem iedzīvotājiem, nevis par piekrišanu tur ir runa? Tad tas taču nav saskaņā to, ko tiesa pieprasa. Ne, visi Rietum Saharas iedzīvotāji. Mm, mm, ne visas e, teritorijas, kur viņi uzturas, ir okupētas, daži gan uzturas e, nometnēs. E, kā tad var risināt šo lietu bez piekrišanas? Bez piekrišanas iekļaut Rietumu Saharu nolīgumā, tas tā nav neitrāla pieeja. Ja komisija neizstrādā neitrālu priekšlikumu, kā tas ietekmēs Eiropas Savienību visā šajā procesā? Uh, Mani tas ļoti satrauc. Es to jau vairāk kārt esmu apgalvojusi. Ļoti satraukus es, esmu. Tas nozīmē vairāk uh, nedrošības uh, uzņēmēji darbībai, ja pieņemsim šo vienošanos, neņemot vērā tiesas nolēmumu, tas var ietekmēt uh, negatīvi arī miera uzturēšanas iespējas. Um, vajadzētu vērsties pie tiesas un nu, lūgt atzinumu šim priekšlikumam. Paldies, Pereiro kungs. Paldies. Um, Eiropas Savienības Maro Marokas strateģiskā partnerība ir um, strateģiski svarīga. Nu, te jāņem vērā, protams, arī ANO politiskais process uh, par Rietumu Saharas statusu. Es uh, pieņemu zināšanai komisijas teikto par uh, partnerības nākotni saskaņā ar tiesas nolēmumu, protams, galvenā problēma. Uh, ko citu būtu varējuši izdarīt eh, šī brīža politiskajos apstākļos, lai nodrošinātu attiecīgu pienācīgu konsultēšanos ar vietējiem iedzīvotājiem. Otra lieta mm, - tik izdarīta atsauce uz eh, ietekmi, kāda varētu būt, eh, ja neizdodas vienoties, bet, teiksim, ja lēmumu aizkavē, kāda tam varētu būt ietekme ietekme. Ja mēs atgriežam visu šo procesu parlamentā, ja mēs to atliekam līdz nākamajam sasaukumam, uh, kāda tam varētu būt ietekme? Paldies! Tagad Mar Marčelīsī kungs. Paldies priekšsādātājiem! Es uh, vēlos apsveikt komisiju, jo tomēr uh, viedus vārdus jūs teicāt. Kā tad ir? Uh, vienoties ar Rietumu Saharu, uh, nemaz neesat tur uz vietas. Jūs taču atzināt, uh, ka jums nav attiecīgas statistikas, jums nav informācijas, un tomēr no rabatas jūs esat parakstījuši šo vienošanos. Jūs varētu vismaz vienu piemēru mm, vietējai situācijai minēt, ja jūs tur nekad neesat bijuši. Kā tad ir ar Marokas suverenitāti? Uh, Mm, Rietumu Sahārā. Tad tomēr jūs teicat, ka tika noturētas konsultācijas, bet ar marokāņiem acīm redzot. Nu, tad viņi, protams, atbalsta šo suverenitāti. Tā ir pretruna. Vai ir cits piemērs šāda veida noliegumam Eiropas Savienībā, ko jūs varat minēt? Nu, ko jūs vēl izdarījāt? Jūs noturējāt neformālu sanāksmi un apgalvojat, uh, ka tā esat bijusi formāla sanāksme. Nu, uzticēšanos tas nevēro, mums ar to ir liela problēma. Turklāt. Nerunāsim jau par šo okupējošo spēku, kas noteikti sagādā bažas daudziem. Tad um, kam piedara uzņēmumi, par par ko te ir runa. Fosfātu ražojošie uzņēmumi, vai par to jums ir eh, informācija? Un kas notiek ar eh, tiesas nolēmumu? Vai jūsu juridiskais dienests eh, to ir izskatījis? Nu, nesakiet, ka juridiskais dienests teica jā, jo mēs zinām, ka tā nevarēja būt pareizā atbilde. Uh, Un uh, kā tad ir, ka, ka netika ņemts vērā zaļo, goe un citu grupu viedoklis, uh, gatavojot šo priekšlikumu? Jā, paldies. Uh, protams, grupu piekrišana ir svarīga lieta. Helmut Šolts. Paldies, atvainojiet, ka nokavēju, bet afet komitejā runa bija par Moldovu jo tagad arī tapa skaidrs, ka iepriekšējie nosacījumi makrofinanciālas palīdzības pies, piešķiršanai netiek izpildīti vai tiek. Vai tur konstatējam pārkāpumu? Tā kā mēs tieši runājam, ko darīt šajā gadījumā, tas to pašu varētu attiecināt arī uz Rietumu Saharu. Es saprotu, ka daudz jautājumu tika uzdoti, es tiem visiem piekrītu. Galvenā problēma ir uh, Kāpēc jūs uh, nevarat doties turieni un nu, aprunāties cilvēkiem uz vietas? Tā taču nav Maroka. Runa ir par starptautisko likumdošanu. ANO pārstāvji to vienmēr ir uzsvēruši. Jūs varat izskaidrot, kāpēc jūs to nedarāt. Un otrais jautājums. Kāpēc jūs uh, uh, nevēlaties tādu vienošanos, kas attiektos tikai uz Maroku? Kā ASV uh, izdarīja? Jo visi turpmākie procesi būs vēl sarežģītāki. Kā jūs sapratīsiet, kurš tad ir kurš? Un, Nu, tad tie ir tie galvenie ja, divi jautājumi, ko es gribēju uzdot. Protams, te ir ļoti daudz problemātisku punktu. Labi, no manas puses. Kāds ir, kā ir ar zivsaimniecību? Tomēr gan saturiski, gan uh, institucionāli tur ir saikne. Esmu pārliecināts, ka abas vienošanos parlaments skatīs eh, paralēli, kāds tad ir status, eh, kad notiks publiskošana un tam līdzīgi. Labi, Sabina Hensler un tad eh, Piket kungs katram aptuveni 5 minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Daudz jautājumu izskanēja. Mm Laika atbildēm man nav daudz. Mēģināšu izdarīt, ko varu. Bet tā ir pirmā viedokļa apmaiņa, tā kā būs iespēja šo diskusiju turpināt arī bilaterāli. Jautājumi par konsultācijām ar iedzīvotājiem un kas tad, tad ir, kas tad ir par iedzīvotājiem, vai tā tauta, vātiski vai, vai, vai, vai nē, es to. Uh, atstāšu kolēģi ziņā mm, no rētdienesta, bet ko varu pakomentēt šobrīd mums nav tarifu preferenču, kas darbojas šajā kontekstā. Tātad, ja mēs kaut ko darītu un piemērotu šos, šīs tarifu preferences, tad mēs sodītu Rietum Saharas iedzīvotājus. Viņam būtu jāmaksā vairāk lielākas nodevas, un mēs pasliktinātu arī investīciju klimatu un uzņēmēju darbības situāciju. Un par jautājumu, vai mēs nevarētu uh, nevis uh, noturēt konsultācijas uh, tā, kā tas notika līdz šim, tad, tad viens konsultāciju rauns, bet tā. Uh, uh noturēt tādas ilgstošākas konsultācijas. Nu, mēs par to esam runājuši ar Marokas partneriem, aicinājām viņus iesaistīties procesā, uzraudzības uh, procesā, piekrišanas izteikšanas procesā vismaz reizi gadā, lai redzētu, vai vienošanās uh, kalpo savam nolokam vai kaut kas būtu uzlabojams. Nu, mēs varētu ņemt vērā arī visu, kas notiek ANO ietvaros. Vai ir vērts lūgt tiesu izstrādāt atzinumu? Padomājiet par, tomēr par politisko atbildību šeit un juridisko atbildību. Mēs runājam šeit par politisko atbildību, kas ir parlamentam. Par to būtu vērts padomāt. Ja notiek um, kavēšanās, kādas tam būtu sakas? Nu, sakas tam būtu tādas. Šobrīd preferences nepiemērojam. Un pēdējais, bet tikpat svarīgais. Jā, par zivsēm. Nē, tomēr, lai Pikē kungs skaidro arī par zivsēmniecību. Paldies! Paldies, jums vārds! Paldies! Par konsultācijām, metodoloģija un uh, atlasīšana, runājot ar partneriem. Uzsveršu vēlreiz. Tiesas nolēmums neko nepasaka par to, kā jāorganizē konsultācijas. Nu, nav tādu atsevišķu klauzulu nedz lauksaimniecības, nedz zivsaimniecības uh, vienošanās. Līdz ar to mm, mēs esam komisijas ārējais dienests un mums pašiem jāinterpretē šī situācija, jāmeklē ceļš uz priekšu šajā ļoti sarežģītajā kontekstā. Ko esam izvēlējušies? neizvēlēties mehānismu, kas favorizē uh, vienu vai otru pusi. Mm. Mēs uh, izdevam neuzdot uh, uh nedz, uh, neuzdot jautājumus vienai pusē. Mēs uh, izlēmām uzdot jautājumus abām pusēm. Tāpat laikā nu, vēlamies tādu iekļaujošu pieju īstenot, runājot ar partneriem attiecībā uz piekrišanu. Un esam vairāk kārt izteikuši ielūgumus, bet uh, uh nu, neesam saņēmuši daudzas atbildes, diemžēl. Nu, tā tas ir. Rezultātā, neskatoties uz to visu, uh, iznākums ir uzticams, jo tomēr um, mēs runājam ar uh, īstiem cilvēkiem, NVO uh, asociācijām, kas tiešām arī pastāv. Es pats ar viņiem esmu runājies. Tāda reprezentatīva grupa ir bijusi, un līdz ar to rezultāts arī ir reprezentatīvs. Kāpēc ne, nedodamies uz Rietumu Saharu? pragmatisku iemeslu dēļ. Gribējām privāti apspriesties eh, ES delegācijas ietvaros rabatā, lai cilvēkiem būtu vieglāk eh, komunicēt, lai tas viss būtu tā nepiespiestāk. Nākamais eh, Zīvesaimniecības sarunu uh, rauns uh, varētu notikt arī Rietumsahara. Mēs to neizslēdzam. Par um, priekšsādātāju jautājumu par zīvesaimniecību uh, sarunas turpinās. Padomas mandāts uh, ir piešķirts aprīlī. Sarunas turpinās. Par pilnīgi jaunu vienošanos zivsaimniecības aspektos un eh, par īpašiem specifiskiem tehniskiem aspektiem protokolā, runājot par zivju daudzumu un eh, naudas daudzumu, kas būtu piešķirams, un arī par politisko dimensiju, tieši tā kā tas bija lauksaimniecības vienošanās. Tad arī šeit tas būs tāds dziļš, visaptverošs. Uh, uh, nolaigums, eh, ietvars, eh, nu, nevaru jums apsolīt, kā tieši tas būs gatavs, bet, nu, pēc iespējas ātrāk. Labi, paldies Lalons kundze. Noslēdzoši vārdi. Nu, neka pārāk daudz, ko gribu uh, papildināt, nu, vienīgais, ka faktu uh, apkopošanas mīs. Uh, vizīte to pilnībā atbalsta. Man liekas, ka nu, vai nu Maroka piekrīt vai nē, mums ir jādodas uz šo Sahāras reģionu. Tas ir skaidrs. To pilnībā atbalstu un darīsim visu, lai šī vizīte notiktu septembra sākumā. Un jā, protams, es domāju, ka nu, tas ir parastais uh, uh, process, kā tas notiek. Starpsaucens no zāles. Nav ieslēgts mikrofons, tādēļ nevaram iztolkot. Jā, nu redzēsim, kā uh, viss notiks. Nu, vismaz mēģināsim pilnīgi noteikti. Un otra lieta, ko gribu uzsvērt, ir tas, ka pēc iespējas uh, skaidrāk un izsmeļošāk uh, jāraugās, kā kolēra konga uh, un mūsu kalendārs ir saskaņojams. Uh, nu, nevarētu kolēra konga uh, ziņojumu. Uh, novembrī, decembrī skatīt, vajadzētu uh, orientēties drīzāk uz oktobri. Paldies! Paldies! Un uh, līdz ar to 24. darba kārtības punkts ir pabeigts. 25. Citi jautājumi nav tādu. Cik ļoti jauks jautājums. Nākamais jautājums numur 26. Mūsu nākamā sēde būs 9. un 10. jūlijā. Līdz ar to viss sveicu tulkus, mēs beidzam darbu laikā. Excellent.